<clears throat> Dāmas un kungi, sāksim e, mūsu sēdi, un es saprotu, ka patreiz lielākā daļa no mums ir pieradusi, ka mēs parasti sākam trijos, bet nu nē, tagad mēs sākam divos trīsdesmit, un katrā ziņā strādāsim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 Es neatkārtošu, jo mans teiktais nekas tik ļoti svarīgs nebija. Tātad eh, gribu sveikt mūsu vidu Rumenu Porodzānova kungu, eh, kurš ir no Bulgārija, kurš ir Bulgārijas lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības ministrs, lai pastāstītu mums par Bulgārijas prezidentūras prioritātēm. Uh, Mēs jau tātad iepriekš eh, koordinātori vidū tikāmies ar ministru un eh, viņš jau ir piedalījies eh, daudzās citās tikšanās reizēs ar mūsu komitejas deputātiem, tā kā mēs viņu visai labi zinām un pazīstam. Vēlos atgādināt, ka Eh, Bulgārijas prezidentūras moto ir vienoti mēs esam stipri, kas arī atspoguļo Eiropas vienotību un solidaritāti, ko mēs augstu vērtējam. Tātad mēs ar nepacietību gaidam iespēju dzirdēt par um, prezidentūras prioritātēm kā arī par to, kā notiek gatavošanās uh, KLP pēc 2020. gada. Un um, jūs zinat, ka komisārs uh, Hogans 29. Uh, novembrī nāca klajā ar paziņojumu šai sakarā. Tāpat arī būtu svarīgi dzirdēt, kāda ir patreizējā situācija dažādās lauksaimniecības atsevišķajās nozarēs un kāda ir uh, lauksaimnieku pozīcija kopējā pārtiks um, apgādes ķēdē kā arī gatavojoties trialogiem par spirtotajiem dzērieniem. Mm, un, ja runājam par globalizāciju un uh, pasaules uh, iedzīvotāju pieaugumu, tad uh, mēs gribētu dzirdēt, kāda ir, teiksim, Eiropas loma tajā visā. Kā saprotu, tad ministrs ir ne tikai lauksaimniecības jautājumu speciālists, bet arī finanšu jautājumos viņš ir liels speciālists, jo eh, viņš ir strādājis dažādās eh, finanšu ministrijas struktūrās. Bez tam viņa intereses ir saistītas ar starptautiskiem jautājumiem, starptautiskām attiecībām. Eh, viņam ir arī cieši kontakti ar ASV. Un es domāju, ka tas uh, dod ministra kungām tādu lielu ietekmes iespēju, par cik viņiem ir šīs plašās zināšanas uh, arī finanšu jomā un ārlietu jomā. Un tādēļ tiešām esam priecīgi, ka ministra kungs uh, varēs tātad pastāstīt mums par prezidentūras iecerēto, un mēs esam gatavi jums palīdzēt, sadarboties, un es domāju, ka jūs varat paļauties arī uz mūsu komitejas atbalstu jums, un domāju, ka šīs attiecības trīspusējās eh, komisija, padoma un parlaments uh, šīs attiecības eh, vēl varbūt nav pilnībā tā iesakņojušās, bet es domāju, ka mēs strādāsim pie tā, lai parlaments kļūtu pat tiešām par tādu pilntiesīgu uh, koplēmumu pieņemšanas procedūras dalībnieku. Un, nu, lai kā nebūtu, es eh, esmu pārliecināts, eh, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Un tagad došu vārdu Paradzānav kungam lūdzu. Thank you. Уважаеми господин председател. Labdien! Godātais prieksēdētāja kungs, godātie prieksēdētāji vietnieku kungi, godātie komitejas deputāti un cienījamie viesi. Man šodien ir ļoti liels gods uzrunāt jūs Eiropas Savienības lauksaimniecībai tik izšķirīgā brīdī. Un vēlētos jūs iepazīstināt ar Bulgārijas pirmās prezidentūras prioritātēm sešu mēnešu laikā lauksaimniecībā. Tātad turpmākos 5,5 mēnešus Bulgārija būs viens no motoriem Eiropas Savienības notikumos, un mēs esam gatavojušies ļoti rūpīgi šim posmam. Uh, Jau šobrīd ir skaidrs, ka darbs nebūs viegls, bet mēs zinām, kāds ir mūsu mērķis, un mēs esam gatavi un apņēmības pilni to sasniegt. Mēs vēlamies atbildēt Eiropas Savienības gaidām, tās iedzīvotāju cerībām un pārvērst problēmas par iespējām. Uh, Ņemot vērā Eiropas Savienības patreizējo struktūru, es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir konstruktīva sadarbība ar Eiropas parlamentu, jo Eiropas parlaments ir viens no līdz likumdevējiem un pārstāv pusmiljārdu Eiropas Savienības iedzīvotāju. Es vēlētos izteikt savu pateicību lauksaimniecības komitejai, kura palīdzēja man sagatavot šodienas uzklausīšanu. Esmu vairākas reizes ticies ar vairākiem no jums, un es vēlētos uzsvērt eh, tos pūliņus, ko jūs veltiet eh, kap restruktūrizācijai un jūsu aktivitātes arī citās jomās. Piemēram, eh, lauksaimniecība, aitu kazu audzēšana un proteīna bagātās kultūras. Es, kā padomas prieksēdētājs lauksaimniecības lomā, sadarbošos ar citiem ministriem, lai uzsvērtu to, cik svarīga ir KLP nozīme visu Eiropas iedzīvotāju dzīvēs un cik tas ir svarīgi nodrošinot pārtikas pieejamību. Šobrīd KLP ir ierakstīta arī ierakstīts arī uzdevums strādāt vidas sakārtošanā, un arī pie tā mēs strādāsim. Cits svarīgs uzdevums ir atjaunīgie energoresursi, kā arī e, lauksaimniecības atjaunināšanās, jo ekonomikas ilgtspējībai un lauku rajonu izdzīvošanai ir ļoti svarīgi, lai jaunieši neatstātu lauku reģionus. Pirms eh, pāriešu pie prioritāšu uzskaitīšanas turpmākajiem sešiem mēnešiem, es vēlēt, vēlētos vispirms pateikties, no sirds pateikties Igaunijas prezidentūrai par viņu lielisko paveikto. Bulgārijas prezidentūra ir vēsturiskā brīdī, un tas eh, mums ir gan liels izaicinājums, gan arī liels prieks un lepnums. Mums ir jāpiedāvā integrēta pieeja ļoti daudzos jautājumos, un Bulgārija prezidentūras lomā piedāvās konstruktīvs risinājums, lai sasniegtu uz nākotni orientētus taustāms rezultātus, vienlaicīgi ievērojot caurskatāmību. Un eh, Eiropai un tās iedzīvotājiem šobrīd vairāk nekā jebkad ir nepieciešama drošība. Tāpēc vienotība, kohēzija un godīga konkurence būs mūsu galvenie stūrakmeņi. Mēs iestājāmies par spēcīgāku Eiropu, mēs iestājāmies par digitālu Eiropu un tās vienotību. Mēs vēlamies ievērot arī līdzsvaru starp dalību valsts specifiskajām interesēm un Eiropas strateģiskajām prioritātēm, jo tikai tā mēs ceram sasniegt redzamus rezultātus aktīvā dialogā ar iedzīvotājiem. Mēs eh, esam gatavi atbildēt uz iedzīvotāju vēlmēm ekonomiskās izaugsmas aspektā un uz centieniem, lai Eiropa būtu vairāk pārstāvēta starptautiskajā arēnā. Un uzskatām, ka vēsturei, ka drošībai ir jābūt horizontālai prioritātei. Viena no mūsu specifiskajām prioritātēm ir Rietumu Balkānu dimensija. Mēs, kā dalība valsts, kurā ir arī e, rietumu orientācija, mēs vēlamies šo aspektu piedāvāt arī reģionu citām valstīm. Un esmu pārliecināts, ka Eiropas nākotnē šīs prioritātes būs izšķirīgi svarīgas. Tomēr to īstenošanai ir nepieciešama kā politiskā griba, tā arī visu iesaistīto pušu spēku saspēle. Un eh, nav nejaušība, ka mēs esam izvēlējušies saukli vienoti, mēs esam stipri. Mēs tiešām ticam šim sauklim un uzskatām, ka tas eh, attaino Eiropu, kas balstītu uz solidaritāti un savstarpēju izpratni. Tas attiecas arī uz Eiropas institūcijām. Rītdienas Eiropa būs eh, tāda Eiropa, kas uh, balstīsies uz šodien liktajiem pamatiem. Mēs vēlamies redzēt tādu Eiropas Savienību, kas būs solidare, solidāra. Un iedzīvotājs sagaida, ka um, mēs piedāvāsim konkrēts risinājums konkrētām problēmām. Bulgārijas prezidentūra ir gatava strādāt konkrēti, sadarbojoties kā ar mūsu ārvalstu partneriem, tā arī ar mūsu iedzīvotājiem. Mēs piedāvāsim arī spēcīgu um, mūsu um, daļamatniecības meistaru klātbūtne. Un um, Bulgārijas identitāte dalību valstu vidū ir unikāla. To ataino kā mūsu karoks, tā arī citi simboli. Par patreizējām prioritātēm runājot, tās tā kā būtu nosautas, un tagad vēlētos pāriet pie prioritātēm lauksaimniecības jomā. Uh, KLP modernizācija pēc 20. gada un lauksaimniecībai atvēlētais eh, budžets daudzgadu finanšu schēnā būs Bulgārijas prioritāte prezidentūras laikā. Un eh, balstoties eh, uz komisijas komunikē par nākotnes KLP, mēs organizēsim veselu virkni semināru, organizēsim tos padomē. Uh, lai uztaustītu un izzinātu, kādas ir dalību valstu prioritātes. Kamēr komisija strādā pie likumdošanas priekšlikumiem, mēs vēlamies eh, palīdzēt komisijai sniegt savu viedokli, un šos jautājumus diskut, diskutēsim arī vairākās eh, neformālā, neformālās lauksaimniecības ministru sēdēs. Viena tāda notiks eh, šā gada jūnijā Sofijā, kurā tiksies lauksaimniecības ministri. Un eh, šo semināru, kurus paredzēs noturēt janvārī, februārī un martā, šo semināru galvenais mērķis ir piedāvāt dažādas risinājumus un nonākt pie secinājumiem tādās lauksaimniecības jomās, kurās lēmumi jāpieņem ātri. Un eh, tad noteikti mēs sadarbosimies kā ar komisiju, tā parlamentu. Jau ilgstoši esam diskutējuši par veselu virkni jautājumu, bet eh, līdz šim diskusijas ir bijušas tādos eh, vispārējos vilcienos. Tāpēc eh, vēlamies konkrēti runāt par finansēšanu, par tiešajiem maksājumiem, par to, cik svarīgi dalību valstīm ir rast savus līdzfinansējuma avotus, lai līdzfinansētu Eiropas piedāvāto naudu Īpaši subsidiaritāti vēlamies uzsvērt. Un eh, komisijas komunikē subsidiaritāte ir parādījusies vairāk kārt. Patiesībā šajā komunikē ir eh, vairāki momenti, kas ir pamats bažām. Kādas ir kopējās lauksaimniecības politikas renacionalizācijas iespējas? Un eh, Pirmās diskusijas par šo tematu ir paredzēts nākam pirmdien. Runāsim arī par griestiem, par maksājumu griestiem un runāsim par to, ka maksājumu apjoms tiks samazināts, ja tiek sasniegts konkrēts slieksnis. Runāsim arī par šo diskusiju laika grafikiem un e, vēlamies e, izskatīt situāciju lauksaimniecības tirgos īpaši tādās delikātās nozarēs kā cūgaļas ražošana, piens un tā produkti, augļi un dārzeņi. Īpaši uzmanību vērtot cukuram. Mēs e, uzmanību vērsīsim arī uz negodīgu tirsniecības praksi Un eh, mēs sagaidām, ka komisija sagatavos eh, savu priekšlikumu šajā aspektā mūsu prezidentūras laikā un esam gatavi strādāt smagi, lai virzītu šo darbu uz priekšu. Esam eh, gatavi darboties arī pie divpusējām un daudzpusējām tirsniecības sarunām. Un sagatavosim arī Eiropas Savienības viedokli 13. ANO mežsaimniecības fórumam. Un vēlamies runāt arī e, par saistošu līgumu mežsaimniecībā. 24. konference, 24. mežsaimniecības konference ir paredzēta mūsu prezidentūras laikā. Eh, dzīvnieku veselības un labturības eh, aspektā arī mēs esam nolēmuši piedāvāt ilgtspējīgu stratēģiju un eh, vēlamies piedāvāt arī savvaļas dzīv, dzīvnieku uzraudzības metodas, reģionālu sadarbību medniecībā, jo vēlamies runāt par dzīvnieku labturības standartu ieviešanu visā Eiropas Savienībā. 2018. gada martā prezidentūra organizēs eh, semināru, kurā runāsim par savvaļas dzīvnieku nozīmīgumu dzīvnieku eh, veselības nodrošina, lopu veselības nodrošināšanā, par dzīvnieku labturību runājot, arī tā ir viena no mūsu prioritātēm, un mēs vēlamies redzēt likumdošanu harmonizēt šajā jomā. Igaunijas prezidentūra šo darbu jau aizsāka, un mēs turpināsim, proti turpināsim trialogus par lauksaimniecības statistiku un par ar eh, antibakteriālajām vielām papildinātu barību. Šis darbs ir ļoti svarīgs. Nākamais par augveselību. Turpināsim strādāt pie šiem plāniem un arī pie zināšanu palielināšanas. Sadarbosimies arī ar dalību valstu atbildīgajām iestādēm. Prieksēdētāji kungs, Es eh, iepazīstināju mūsu programmas eh, būtiskākos momentus un esmu at gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Bardzo dziękujemy. Lielas paldies ministram. Par šādu ļoti plašu informāciju tik īsā laikā. Nu, nekavēsimies un kā pirmajam došu vārdu deputātam Dorfmanam. Un Dorfman kungs ir eh, ziņojuma autors eh, par eh, komisijas paziņojumu, ar ko tā nāca klajā novembrī. Paldies, priekšsēdētāji, godājamais ministri. Jūs minējāt. Uh, svarīgākos tematus, par ko diskutējam arī mēs šeit komitejā, bet es gribētu vēl uzdot papildu jautājumus. Uh, uh, jūs pieminējāt komisāra Hogana paziņojumu un arī uh, padomes secinājumus, un es Tagad uh, vai uh, padome uh, sagatavos kopīgu viedokli par šo paziņojumu, vai arī tas viss tiks sadalīts pa atsevišķām tēmām un atsevišķi secinājumi tiks sagatavot par to. Svarīgs jautājums ir subsidiaritāte un dažkārt tas skan ļoti vilinoši un var piedāvāt arī iespējas kontroles jomā, bet vai ir sap, būt arī saprātīgi varbūt uh, labāk uh, sadalīt atbildību starp Eiropas un uh, dalību valstu līmeni? bet nav arī vienmēr tā, ka subsidiaritāte obligāti noved pie vienkāršošanas, bet gluži otrādi padara situāciju sarežģītāku atsevišķos gadījumos, piemēram, attiecībā uz tiešmaksājumiem. Un tā kā tā ir kopīgā lauksaimniecības politika, bet lēmumus pieņem katra valsts atsevišķi, tad mēs nonākam pie uh, renacionalizācijas. Un tad arī tas varētu radīt uh, sarežģījumus kopīgajam uh, vienotam tirgumam. Es uh, pilnīgi atbalstu jūs teikto par pārtikas piegāžu ķēdi un tiešām uh, tuvāko uh, mēnešu laikā ir nepieciešams uh, tiesību aktu projekts, lai parlaments atlikušajā sasaukumā laikā varētu nodarboties aktīvi ar šiem jautājumiem. Tāpat jūs arī runājāt par sarežģīto situāciju ar Āfrikas cūku mēri un vai uh, jūs runājot par savvaļas uh, meža dzīvniekiem, uh, domājāt arī to, ka vilki un lāči arvien vairāk savairojas un Tāpat jautājums par augu aizsardzības līdzekļu jauno um, atļauju izsniegšanas procesu. Vai jūs varētu par to arī pāris vārdus teikt? Paldies. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Es priekšsēdētāji pateicos, ministra kungs, ka esat pie mums ieradies, uh, lai tiktos ar lauksaimniecības komitejas deputātiem, un man ir daži īsi jautājumi. Mēs tikāmies jau šorīt un grūti šobrīd runāt par kopējo lauksaimniecības politiku, nerunājot par budžetu. Šobrīd mēs uh, ir uzstācies darbs pie daudzgadu finanšu schēmas, kas, uh, kam vajadzētu beigties uh, maija otrajā pusē. Un pirms mēs eh, runājam par lauksaimniecības budžetu, es gribētu dzirdēt jūsu prezidentūras viedokli par budžetu kopumā, par daudzgadu finanšu schēmu, jo, kā jūs norādījāt, eh, tas attiecas uz eh, īpaši lauksaimniecības un uh, kohēzijas politiku, kāda ir jūsu nostājuma, vai jūs atbalstīsiet parlamenta viedokli par to, ka būtu jāpāriet no 1 uz 1,3% no IKP budžeta eh, jomā. Tas ir absolūti nepieciešams nosacījums, lai neciestu KLP un kohēzijas politika, un lai mēs varētu risināt jaunos izaicinājumus, par ko jūs runājāt savā runā. Vai prezidentūra aizstāvēs apņēmīgi šādu viedokli? Tālāk par uh, subsidiaritāti. Uh, šeit tika runāts par uh, renacionalizāciju. Uh, Tātad ir grūti noteikt dažkārt robežu starp šīm divām lietām - subsidiaritāti un renacionalizāciju. Varbūt ir nepieciešams tāds skaidrs ietvers kā LP, ir jābūt uh, stratēģijai, bet tāpat laikā jādod lielākas manevrēšanas iespējas dalību valstīm. Un jautājums vai KLP ir jārunā par mērķiem un pasākumiem, vai arī subsidiaritāte attiektos uz dalību valstu veiktiem pasākumiem, vai arī šeit ir runa par budžeta noteikšanu, lai precizētu veicamos pasākumus. Paldies. Posel Nikolson. Thank you very much indeed, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Niklsona kungs. Man ir uh, liels uh, prieks sveikt jūs mūsu uh, vidū, Paradzānau kungs, un vēlos apsveikt jūs ar šo prezidentūras faktu, kas ir tāds vēsturisks jūsu valstī, vēl visu to labāko jūsu plānotajā darbā un uzdevumos, un noteikti jūs nu, piedalīsties arī Brexit sarunu otrās fāzes uzsākšanā. Uh, Un katrā ziņā mūsu valstī mēs esam nedaudz um, noguruši visu laiku runāt uh, par Brexit, uzklausīt par uh, viedoklis par šo jautājumu. Bet, nu, lai kā nebūtu, tad uh, turpmākajā pusgadā vai astošos, astoņos mēnešos ieplānotās diskusijas būs ļoti svarīgas ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī lielā daļā apvienotās karalists. Es esmu no Ziemeļīrijas un. Uh, mums patreiz ir uh, robeža starp uh, īrijas republiku un Ziemeļīriju. gada 30. martā tā kļūs arī par Eiropas Savienības ārējo robežu. Pagājušā gada decembrī padome visas dalību valstis šo jautājumu paslaucīja zem tepiķa un nerisināja to, un šis jautājums patiesībā palika atvērts. Un es domāju, ka um, lauksaimniecības un lauksaimniecības produkcijas jautājumi būs ļoti sāsināti abās robežas pusēs. Tāpat kā arī citi mani kolēģi, mēs uzskatām, ka budžeta tā tiešām ir izveidojies tāds sastrēgums. Es esmu šajā parlamentā nostrādājis ļoti daudzus gadus, un es atceros, ka bija laika, kad lauksaimniecības politika paņēma 50% no visa budžeta. Tagad tie ir mazāk nekā 40%. Nu, es domāju, ka vēl kādu laiku, pēc kādu laika vēl mm, būs labi, ja smagu cīņu rezultātā vispār varēs dabūt vismaz 30%. Un mēs redzam, ka gadu laikā lauksaimniecības jautājums tiek mm, ar tā nozīme tiek arvien mazināta, lauksaimniecībai tiek piešķirts arvien mazāk un mazāk. Nu, cilvēki, kuri kontrolē budžetu, kontrolē visu. Es gribētu dzirdēt jūs domas par to. Tālāk. Patreizējā šī vēlme sasniegt lielus globālās tirzniecības apjomus, sarunas ar Merkuzūru valstīm, vai jūs uzklausījuši lauksainiekus, kuri uzskata, ka visi šie lielie tirzniecības nolīgumi, vai tie būtu tētip vai citi lielie tirzniecības nolīgumi, visos tajos lauksaimniecība ir tā, kas tiek ziedota uh, uz darījuma altāra. Tā ir kā kļuvis par tādu upurjēru. Un es domāju, ka neatkarīgi no tā, vai mēs būsim Eiropas Savienībā vai ārpus tās, es domāju, ka e, jums būtu labi paturēt prātā, ka vajadzētu uzklausīt arī lauksaimnieku viedokli par to. Paldies! Paldies, nākamā runātāja. Paldies, uh, priekšsēdētāja godātais ministra. Es gribētu Vācijas vārdā pateikties jums par uh, zaļ, starptautiskās zaļās uh, nedēļas atklāšanu. Mēs esam uzņēmēji valsts. Protams, mūs arī satrauc KLP nākotne pēc uh, komisijas paziņojuma, jo mēs uh, Vācijā uh, subsidiaritāte nozīmē vēl lielāku birokrātiju nekā pārvaldes vienkāršošanas gadījumā. Omnibus ir uh, pieņemt lēmumu par visiem četriem pamattiesību aktiem, un uh, tagad redzēsim, kā tas tiks īstenos turpmākos divos, trijos gados, un uh, mēs varētu turpināt attīstību šai jomā, un, manuprāt, nevajadzētu pilnībā pārveidot uh, KLP, bet gan turpināt tās attīstību un tāpat mums būtu jāpieturās pie pirmā pīlāra, pie tiekšmas, tiekš, tiešmaksājumiem, kas palīdz maziem uzņēmumiem, varētu šeit vēl uh, uh to intensif, intensificēt un palīdzēt vēl vairāk maziem vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam arī iepriecināti par to, ka sāks triologs par uh, veterināru medicīnu un mūs arī ļoti satrauc uh, dzīvnieku slimību joma vai veterināro slimību joma un uh, tālāk par nolīgumu ar Merkosūru tiešām uh, nāks konstatēt, ka lauksaimniecība tiek upurēta rūpniecībai. Arī Vācijā ir automobīļu rūpniecība, kas ļoti ietekmīga un grib pārdot savus ražojumus visā pasaulē. Vēl viens jautājums, kas man šķiet nozīmīgs, ir uh, lop, dzīvnieku pārvadājumi, dzīvnieku labturība un mm, ne viss labi darbojas uz uh, mūsu ārējās robežas ar Turciju un ko darīt, lai dzīvnieku transports nokaušanai Uh, vairs nenotiktu, uh, bet uh, tiktu pārvadāts tikai gaļa. Paldies, Flanagan kungam vārds. Thank you very much. Paldies. Brexita jautājums tas tiek uh, cilāts uh, visās valstīs, bet, protams, jau visvairāk par to runā īrijas republikā un apvienotajā karalistē, ņemot vērā to, cik liela ietekme Brexit atstās uz uh, pierobežu teritorijām. Kā jau Niklsona kungs nu pat teica, nākamajos astoņos mēnešos mums būs jāizlem par to, kā tas nākotnē izskatīsies. Un tādēļ es domāju, vai sešos mēnešos, eh, kas ir atvēlēti Bulgārijas prezidentūrai, ņemot vērā jūsu ietekmīgo lomu, vai jūs tiešām sekosiet, lai viss tiktu izdarīts godīgi un taisnīgi? Un vai ņemot vērā to, cik eh, cieši sasaistītas ir apvienotā karaliste un īrija tieši lauksaimniecības jomā, vai jūs darīsiet visu, lai apvienotā karaliste netiktu sodīta par izstāšanos no Eiropas Savienības noskot īpašus tarifus, it īpaši ņemot vērā to, ka tad, kad mēs uzsākam tirdzniecības karus ar valstīm, tad sekas ir neparedzāmas. Un kā jūs zinat, tirdzniecības karš ar Krieviju nebūtu neizvērtās tā, kā daudz to sagaidīja. Un tagad lielāko daļu Krievija pati ražo vai atrod kaut kur. Tā kā pirms e, mēs e, kūku cepot, e, sasitām olas, pieliekam miltus un tā tālāk, tad ir jādomā, kāda būs kopējā recepte. Un vai jūs esat padomājuši, ka tas, ko jūs esat ielikuši cepties, varētu uh, iznākt ļoti slikti gan īrijai, gan apvienotai karalistei. Vai jūs to esat ņēmuši vērā? Paldies! Hauslinks kungs, Hauslink kungs lūdzu. Paldies, ministra kungs, kas esat pie mums uh, atnācis, uh, lai debatētu ar parlamenta deputātiem. Tas ir ļoti svarīgi, uh, domājot par jauno KLP Un es domāju, ka vajadzētu uzsākt uh, reformu procesu, nevis, uh, kā citi saka, turpināsim pa vecam, uh, tikai maksāsim naudu, bet patiesībā neviens jau nav apmierināts, ne lauksaimnieki, ne arī patērētāji, un ja paskatāmies uz vides datiem, tad izrādās, ka Mums ir eh, jāpadara lauksaimniecība videi un klimatām draudzīgāka. Un eh, te tiek pieminēts eh, augu aizsardzības līdzekļu jautājums, tad mums visiem būtu jāapzinās, ka ir jāsamazina šo līdzekļu izmantošana. Uh, Un ir nepieciešams arī stiprināt KLPs uztici, uzticamību. Tika runāts par pirmo pīlāru, un tas ir izšķiroši svarīgs jautājums, ir jādomā arī par lauku attīstību. Un uh, tiek samazināts finansējums otrajam pīlāram un novirzīts uz pirmo. Jautājums vai mums izdosies par visu vienoties līdz nākamajām uh, vēlēšanām, uh, nu, lai sagatavotu visu šis reformu diskusijas, bija nepieciešami divi gadi, un tagad mums tas viss būs jāpieņem astoņu mēnešu laikā, nu, to, es, to man grūti iedomāties. Un uh, vēl gribu eh, runāt par diviem jautājumiem, eh, proti par eh, brīvās tirzniecības nolīgumiem. Jūs zināt, ka mūsu komiteja ļoti satrauc šis Merkosur nolīgums, par ko tiek aizkulisēs runāts arī Austrālijas, Jaunzēlandes nolīgums arī var radīt problēmas ar lielo gaļu, lielo gaļu un citas. Un otra, otrs punkts, par ko gribu runāt, ir piens. Manuprāt, mēs stāvām atkal jaunas piena krīzes priekšvakarā. Mums, eh, mēs cīnāmies par piena cenām, tāpat laikā ir 30 tūkstoši tonu piena pulvera uzkrājumi, un eh, padomēji tiešām būtu jārēģē jau tagad, nevis nogaidīt, kad ir par vēlu. Paldies! Eh, patiesībā tas bija divu uzstāšanos vērts ko, laiks kopā. Aņū, kungs! Uh, nu jā, tas nozīmē, ka man paliks mazāk laika. Nu jā, es zinu, es spēlēšu līdzi. Labi pēcpusdienu, ministru kungs. Tad, kad uh, priekšsēdētājs jūs uh, stādīja priekšā, tad, jūs teic, tad viņš teica, ka jūs esat gan lauksaimniecības, gan arī mežsaimniecības ministrs. Eiropas parlamentā ir neliela problēma, jo uh, Uh, mežsaimniecība nav komisijas kompetence, Eiropas Savienības komisijas kompetence, bet tajā pat laikā ir uh, likumdošanas uh, projekts, un tas nonāks arī jūsu pri, vadītajā padomē, kur jūs būsiet prezidējošā valsts, Un tad patiesībā jūs nemaz nedrīkstat runāt par to, jūs nedrīkst par to debatēt, un tas vispār būtu jāsvītro no darba kārtības. Es šorīt no rīta runāju par klimatu pārmaiņu muļķībām, kas manām domām ir muļķības. Jūs arī pieminējāt klimatu pārmaiņas. Tas uh, nozīmē, uh, eh, ko jūs zinat, ka viena no siltumnīca efektu radošajām gāzēm ir slāpekļa oksīds, bet Eiropas Savienība vēlas palielināt to kultūru augu um, audzēšanu Eiropas Savienībā, kas tieši rada šādas gāzes ar vien vairāk. Nu, es pieminēju arī anti, es atvainojos, eh, antimikrobo rezistenci un es domāju, ka par to būtu jādomā visiem, jo pretējā gadījumā miljoniem cilvēku vienkārši mirs no tā, ka um, antibiotikas vairs neiedarbosies un es uzskatu, ka tā ir problēma, kas mums visiem ir jārisina nekavējoties. Vispēcot, pesticīdu aizliegumi, ģēmo aizliegumi. Es esmu noraizējies ka eh, ministri lauksaimniecības padomē atturas balsojumos. Viņi ir lauksaimniecības ministri. Ja viņi vada lauksaimniecības nozari savās valstīs, tad viņiem ir jāpieņem lēmums vai nu aizliegt vai atļaut. Nevis atturēties, atstājot uh, Uh, to uh, komisijas ziņā, ka cilvēki, kuri nav vēlēti, ievēlēti, viņiem ir uh, jāpieņem lēmums. Tā kā es iesaku jums vienkārši iedot viņiem kārtīgu dunku un likt pieņemt lēmumus. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, comme vous le Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs zināt, Aust Eiropas austrumu valstis saņem palīgu no Eiropas saimnības uz rietumu valstu rēķina. Uh, un, piemēram, Eiropas strateģisko investīciju fonds ir piešķīris vairāk nekā 100 miljonu eiro lauksaimniecības uzņēmiem Bulgārijā. Pēc 2000, kopš 2007. gada prioritāte tika piešķirta graudkopībai un tika no plicinātas citas uh, valstis, piemēram, Francija, un no šādas konkurences mēs esam cietuši. Un gribu atgādināt, ka Francija 20, izaudzē 20% uh, graudu Eiropā. Šāda uh, ir konkrēta situācija šobrīd. Nesen lasīju kādas lauksaimnieka uh, stāstu no Francijas, kurš ir uh, uzsācis darbību Ukrainā, jo tur ir daudz mazāks izmaksas, mazāk birokrātijas, un tagad ir daudz interesantāk investēt valstīs ārpus Eiropas Savienības uh, tieši KLP dēļ, un būtībā tiek izveidot negodīga konkurence, jo uh, kvieši tiek importēti arī no Ukrainas tiek daudz runāts par solidaritāti Eiropā, bet kur tad šī solidaritāte ir? Tāpat tiek runāts par KLP vienkāršošanu, kur tad tā ir? Un es gribēju arī jautāt par negodīgo konkurenci un arī starp plaisu, starp austrumu un rietumu valstīm un ko esat paredzējuši darīt, lai mums nebūtu tik atšķirīgas intereses nākotnē. Pan posel Nekov.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 Ministra kungs, un jūs zinat, ka es gatavoju ziņojumu par uh, dubultajiem standartiem vienotajā tirgū, uh, ko novērojam attiecībā uz produktu kvalitāti. Es gribētu citēt, kāds ir jūsu viedoklis, vai jūs esat gatavi izdarīt spiedienu uz komisiju, lai tā pabeigtu savu izpēti un analīzi par šo situāciju līdz 18. gada beigām. Un vai jūs atbalstat to, ka būtu jāveido Eiropas līmeņa struktūra, kas uzraudzītu šādu negodīgu praksi? Tāpat gribētu runāt uh, par to, ka Bulgārija varētu būt pirmā valsts, kas uh, izmantotu kas izmantotu apzīmējumu kalnu reģionā ražots produkts ņemot vērā to, ka šie produkti tiek ražot ļoti sarežģītos apstākļos. 40% no zemes Bulgārijā, kas tiek izmantot lauksaimniecībai, atrodas kalnu Uh, apstākļos, un vai jūs esat gatavi izstrādāt nacionālo likumdošanu līdz prezidentūras termiņa beigām šajā sakarā? Visbeidzot, jautājums uh, par uh, kvalitātes sistēmām. Tās ir ļoti svarīgas, ir ja tīpaši sarunās ar trešajām valstīm starptautiskajā mērogā. Uh, un nozīmīgi resursi ir veltīti tam, lai veicinātu geogrāfisko norāžu sistēmas ieviešanu. Pirms diviem gadiem, kad es sāku strādāt uh, pie Bulgārijas produktu identificēšanas, kurus varētu aizsargāt ar šīm Eiropas kvalitātes sistēmām, uh, Um, es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu redzējums attiecībā uz Bulgārijā ražotiem produktiem, ko varētu aizsargāt ar geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Es ceru, ka kolēģi piekritīs, ka uh, šī ir ļoti svarīga Eiropas Savienības produktu kvalitātes sistēma, un līdz ar to tas ir arī ļoti jūtīgs jautājums. Paldies, padara kungs vārds jums. Lugupeetud härra minister, suur tänu teile Eesti kohta öeldud kenade sõnade eest, mina olen siin Eesti esindaja ja mul on hea meel. paldies, priekšsēdētāji! Es pārstāvu Igauniju un man ir um, liels prieks nodot stafetes kociņu Bulgārijai kā prezidējošai valstei. Uh, Es gribētu dzirdēt um, jūsu viedoklī par uh, komisijas paziņojumiem, ar ko tā nāca nesen klajā. Jūs esat strādājis Finanšu ministrijā, ekonomikas ministrijā, un jūs daudz zinat par uh, riska pārvaldību un tā saucamajiem riska fondiem. Pēdējie gadi ir pierādījuši to, ka klimats ir nestabils. Uh, finanšu klimats ir nestabils, te viena, te otra valsts vēršas pie komisijas pēc uh, palīdzības lūguma. Kāds ir jūsu redzējums? Ko jūs domājat uh, par uh, šo kopīgo riska fondu izveidošanu, ko varētu piesaistīt šādu problēmu risināšanai? Nākamais jautājums ir par pārtiks apgādes ķēdi. Atbalsta maksājumi lauksaimniekiem, protams, ir svarīgi, bet galvenais ienākuma avots uh, lauksaimniekiem ir saistīts ar ienākumiem no pārtiks piegādes ķēdes. Ko jūs darīsiet, ko jūs esat iecerējuši darīt, lai uh, nodrošinātu lauksaimnieku pozīciju šajā jautājumā? Paldies! Delano kungs. Ministra. Paldies, ministra kungs. Es esmu referents par uh, e, augu uh, e, proteīniem un mēs ceram, ka šis ziņājums tiks pieņēmts mūsu komitejā nākam nedēļ. Mēs esam ļoti atkarīgi šai jomā no importa un mūsu piegāžu drošību, mūsu sistēmas ilgspējība ir apdraudētas. Un tādēļ ir ļoti labi, ka esat iekļāvi šo jautājumu savā programmā, un būtu jāsasaist šis jautājums ar KLP, un mums būtu nepieciešams jūsu atbalsts, lai jūs pārliecinātu komisiju, ka tai ir jābūt vienai no prioritātēm nākamajā KLP. Paldies! Liels paldies! Un e, lūdzu tālāk vienu minūšu jautājumu kārta. Uh, Dodu vārdu nākamajam deputātam Kužmuka kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs, nesen eh, pagājušā gada pašās beigās eh, komisārs Hogans nāca klajā ar Eh, komisijas paziņojumu budžeta sakarā, un nepārprotami viņš teica, ka nākamajā finanšu perspektīvā komisija ierosina izlīdzināt tiešos maksājumus visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Es saprotu, ka kā eh, jaunās dalībvalsts pārstāvis uh, Un tāpat arī kā Bulgārijas lauksaimniecības ministrs, jūs noteikti esat ieinteresēts eh, šādā eh, jautājuma risināšanā. Un eh, vai prezidentūra gatavos padomi tam, lai tā ieņemtu šādu pozīciju, kādu ierosināja komisija? Jā, es saprotu, ka deputāta kungs ir ļoti interesēts šajā jautājumā, to grūti noliegt. Tālāk dod vārdu Vaica kungam. Um, dear Minister, uh, geschätzter Minister, ich habe. Ministra kungs, godātais ministra kungs, gribētu uzdot jautājumu konkrēti par nākamo KLP. Vai uh, iestāsties par maksimālu atbalsta apjomu industriāliem uzņēmumiem? Nākamais jautājums uzdeva uh, Millers kundze par uh, dzīvnieku transportu situāciju uz Turcijas robežas. Es gribētu jautāt, kā tiek kontrolēts šie uh, pārvadājumi valstis uh, iekšienē, cik konkrēti tiek uh, kontrolēts, kādi pasākumi tiek veikti. Un uh, nākamais jausā, jautājums saistībā ar mežsērniecību un Natūra 2000. Vai jūs varētu uh, nākt klajā ar pa, paziņojumu par to, vai uh, šie uh, apgalvojumi par korupciju Natūra 2000 um, teritoriju iz, izvēršanā, vai uh, tos var apstiprināt vai noraidīt un arī par nelegālu meža izciršanu aizsargātajās teritorijās. Un treškārt par, uh, gribu arī pateikties par uh, draudzīgo viedokļu apmaiņu par Maķedoniju. Eh, gracias, presidente. Muchas gracias y bienvenido al. Paldies. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un eh, arī es vēlētos sveikt eh, mūsu vidū Bulgārijas eh, ministru. Daudz, kas jau izskanēja jautājumos, un tomēr tuvākajos mēnešos būs ļoti svarīgi divi izskatām jautājumi. Viens ir atbildīgā komisāra Hogana komunikē, un otrs par pārtikas ķēdi. Un uh, arī par cenām. Ir nepieciešams Eiropas regulējums. Spānijā, piemēram, tas ir atregulēts nacionālā līmenī, bet ar to nepietiek. Ir nepieciešams Eiropas regulējums, ja vien tam būs politiska griba. Un e, šo iemeslu dēļ daudzgadu finanšu schēma tai nevajadzētu varbūt pilnībā pakļauties Ettingera kunga iezīmētajiem vektoriem. Tā tad uh, lauksaimniecībā ieņēmumi ir ļoti svarīgs jautājums. Un mans jautājums jums, vai jūs uh, iestājaties par pašresursiem un vai vajadzētu paplašināt piedāvājumu no dalību valstu puses? Un eh, Brexita dēļ naudas būs mazāk. Līdz ar to vai no tā vajad, vai šo naudu vajadzētu ņemt no struktūra fondiem vai no kohēzijas fonda. Un, eh, protams, es vēlētos uzzināt, eh, ko padome teiks par Hogana kunga um, paziņojumu. Man uztrauc divi momenti. Subsidaritāte ir pirmais, bet eh, nedrīkst būt tā, ka viss tiek mests pār vienu kārti, un eh, jūs jau pieminējāt, renacionalizācija ar to ir saistīta milzu riski, bet to jau man kolēģi pie, pieminēja. Mums eh, vajadzētu veidot Eiropas lauksaimniecības politiku, lai nebūtu tā, ka ir 28 dažādas politikas un Eiropa kaut kā mēģina viņas savīt kopā. Piemēram, es esmu referente par pārtiks piedevām. Un šis 3% eh, ir ļoti svarīgs, un tomēr tam ir jāiet kopā ar citiem jautājumiem, piemēram, ar veterināro medicīnu. Līdz ar to sveicināti šeit, un ļoti labi, ka mums beidzot izdosies kaut ko sākt sakārtot. Grazie, prezidente. Ma grazie al... Paldies, priekšsēdētāj kungs, saka de Castro kungs. Un eh, arī es eh, vēlētos pateikties eh, mūsu ministram. Paldies, ka esat ieradies pie mums, un arī es vēlētos jums novēlēt veiksmi šajā grūtajā pusgadā. Daudz, kas jau šeit izskanēja komentāru un jautājumu formā, piemēram, Dorfman kunga ziņojums E, par kuru diskutējām šodien mūsu komitejā. Un e, lielā daļā deputātu ir bāžas un pat trauksme par to, ko, e, kas parādīsies komisijas reformu priekšlikumā turpmākajos mēnešos. Kā jau šeit izskanēja, parādās vārds renacionalizācija, un daudz no kolēģiem par to ir nobažījušies. Kur tad ir subsidiaritāte? Mēs, e, protams, nevēlamies renacionalizāciju, bet um, arī padomē šeit būtu jādod sava artava. Un, piemēram, omnibusā tur mēs esam izvēlējušies citu ceļu, un e, padomu un parlaments esam vienojušies un gājuši tādu ceļu, ka ir nepieciešama vienkāršošana. Piemēram, zaļināšana, Bet eh, vēlreiz atgriezīsimies pie subsidiaritātes. Vai tā būs kā spieķis riteņos? Daudzi tā domā. Piemēram, tajās valstīs, kurās eh, ir ļoti spēcīgi reģionālie vēsturiskie vēsturiskās iestrādnes, un tad eh, var pat izveidoties tā, ka reģionālā politika nevienmēr saskana ar nacionālo un šī te renacionalizācija ir ļoti svarīga. Sedāro Santoš. Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātais eh, ministra kungs. Jūs jau iepazīstinājāt ar savām prioritātēm un teicāt, kā jūs uzmanību pievērsīsiet arī lauksaimniecības statistikas uzraudzībai bet eh, es esmu lielā mērā uztraucies par piena sektoru. Ir eh, vairāk Eiropas reģionu, kur ir pilnībā atkarīgi no piena ražošanas. Es, piemēram, nāku no Azoru salām, un eh, mēs ļoti skaidri to redzam, ka ražošanas apjomi pieaug, bet cenu ilgtspējīgums to neatspoguļo. Un mūsu komitejā Mēs ar lielu interesi gaidām komisijas priekšlikumu par šiem jautājumiem, un es tiešām ceru, ka likumdošana novedīs pie efektīvākas un ātrākas situācijas novērtēšanas. Lai pārtiks ražošanas ķēdītē arī lauksaimnieki saņemtu savu ieguldījumu atlīdzināšanu. Tā tad eh, es esmu pārliecināts, ka Portugālai palīdzēs mans ieteikums, proti padomājiet, ko darīt ar eh, alus izstrādājumiem. Un eh, ļoti svarīgi ražošanā ir ievērot dažādu marķējumu arī brendījiem. Un lai jums veicas prezidentūras laikā. Dāma Hojbuša. Skundze, paldies, ministra kungs. Ir daudz komentāri izteikti par renacionalizāciju. Tas man arī nedaudz satrauc un komisija formulēs mērķus, un tā šai dokumentā tas ir norādīts, bet pēc tam valstīm būs eh, jārīkojas, lai saņemt, sasniegtu šos mērķus. Eh, eh, nav zināms, kas ar sankciju mehānismu. Tālāk šis Eh, tirgus eh, noregulējumi jautājums. Mums ir nepieciešami tādi krīzes instrumenti, lai eh, nodrošinātu stabilitāti lauksaimniekiem. Uh, Šobrīd mums nepietiek ar eh, to, kas jau ir izveidots, mums ir jārīkojas pirms krīzes eh, izcelšanās, jo lauksaimnieki to vienkārši nevar piedzīv, piedzīvot krīzes ik pēc diviem, trim gadiem. Tas viņiem ir grūti panesams. Paldies! Da, mulțumesc, domnule președinte. Budskungs. Pentru expunere. Două probleme am de... Paldies priekšsēdētāja kungs, un paldies arī ministra kungam par viņa ievadvārdiem. Divi aspekti, kurus vēlētos pieminēt. Pirmais - maksājumu griesti, bet uh, esmu ieinteresēts arī šo maksājumu eh, sadalījumā pa uh, dalību valstīm un kāds ir salīdzinošā tabula. Un otrs jautājums, kas man uztrauc Tas ir saistīts ar tirtniecības noliegumiem, kurus eh, Eiropas Savienība noslēdz ar citām, citiem vienumiem, piemēram, Merkuzūru. Kāpēc uzdevu šo jautājumu? Tāpēc, ka ir ļoti daudz dalību valsts, kuras redz šos līgumus redzēt īstenotus, tomēr nevēlos nevienu līgumu, kurā, kas nākt par lau, la, jaunu lauksaimniecībai. Piemēram, nevēlos nevienu grāmu gaļas no Merkuzur, kas neatbilst mūsu kvalitātes standartiem. Tas tikai veicinātu negodīgu komercpraksi un daudz lauksaimnieks novest bankrotā, pie tam nerunājot nemaz par e, draudiem sabiedrības veselībai. Petīrs kundze nākamā lūdzu. Želim vam dobrodošlicu, ministre. Pozdravljam bugarsko predsjedanje. Zanim... Paldies, priekšsēdētā kungs. Vēlētos eh, sveikt Bulgārijas prezidentūru, un mans jautājums ir, kāda ir jūsu attieksme pret atjaunīgu energoresursu direktīvu, tā saucamo RED 2? Tajā ir ierakstīti nosacījumi biodegvielas ražošanai nākotnē vai tā būs prioritāte Bulgārijas prezidentūrai, jo, kā jūs ziniet, Eiropas parlaments eh, pagājušajā nedēļā pieņēma savu nostāju šajā jautājumā, un sarunas starp parlamentu un padomu sāksies drīz. Jūs runājāt arī par KLP vienkāršošanu pēc 20. gada, kā arī pieminējāt eh, jaunākās lauksaimnieku paudzes prioritēšanu. Kādus pasākumus jūs eh, paredzēsiet jauno lauksaimnieku piesaistēji savām dzimtajām vietām, vai konkrēti jūs eh, esat paredzējuši kaut ko darīt arī vecāka gada gājuma eh, fermeru, pam, lai tie pam, pamudinātu viņiem atstāt savus lauksaimniecības zemes saviem, savām atvasēm. Nākamā runātāja, paldies! Es vēlētos eh, arī novēlēt ministram veiksmi Bulgārijas prezidentūrām trīs jautājumi. Pirmais KLP reforma un komisijas komunikē. Vai jūs tiešām uzskatiet, ka dalība valstis atbalstīs subsidiaritāti? Un tagad eh, par eh, šo komunikē. Vai jūs uzskatiet, ka pēc 15 gadiem, kuru laikā parlaments ir pieprasījis uh, konkrētu plānu proteīnu, proteīnu saturošu augu audzēšanā. Un, eh, ja Bulgārijas prezidentūra uzskata, ka jums eh, būs eh, pieņemams priekšlikums no komisijas, tad es vēlētos jums atgādināt, ka Eiropas parlaments iestājas par likumdošanu likumdošanas pieņemšanu un eh, pārtikas ražošanas ķēdītē spēcīgākas sankcijas pret tiem, kas pārkrāp noteikumus. Un visbeidzot, par eh, aprites ekonomiku. Par to daudz tiek runāts, bet netiek diskutēts tikpat kā nemaz par to, eh, ka ļoti daudz pārtiks produktu tiek izmest miskastē. Ik heb eh, één vraag aan de, eh, aan de minister. Nākamā runātāja ir eh, Šrērēs Pīreks kundze. Mums tātad ir jauns lauksaimniecības ministrs, kurš tika iecelts pagājušajā nedēļā. Bet jautājums ir par zilsēmniecību. Tomēr mans jautājums jums, kas esat padomas pārstāvs ministru krēslā, Jūs sešu mēnešu laikā jums, kā lauksaimniecības ministram, būs eh, ļoti daudz svarīgu uzdevumu veicami. Un raugoties kaut vai uz pagājušajā nedēļā notiekošo, mēs eh, tā kā visu, visus savus lēmumus balstam uz viltus ziņām. Tad beidzot jāsāk ir mēģināt iegūt reālu informāciju patiesus datus un nevis balstīties tikai uz viltus ziņām. Ja mēs to nedarīsim, tad man ir patiesas bažas par Eiropas Savienības lauksaimniecības nākotni. Ja drīkst, tad eh, varbūt eh, es eh, tādu varbūt pārdomu veidā, nevis jautājumu formā, gribētu vērsties pie jums. Tas ir par Eiropas uh, lauksaimniecības nozars lomu. Bet Ope, uh, Ropas kungs, lūdzu, vārds vispirms jums vēl. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas ministrė, iš tikrųjų, išklausius jūsu prioritetus. Es priekšsēdētāju ministra kungs, uzklausoties, uh, uzklausot jūsu prioritātes, man radās iespējas, ka mums ir kopīgas prioritātes. Šobrīd svarīgākais jautājums ir, kā vienoties par to, īstenošanu. Kā jūs zināt, lauksaimnieku ieņēmumi mūs veido cena par saražoto produkciju un maksājumi. Uh, reģionos, kur ir um, zemes maksājuma līmenis, ir arī zemas cenas, jo ir arī zemas algas, un uh, cilvēki pārtrauc notārboties ar lauksaimniecību un dodas uz uh, citām valstīm. Tas ir viens no galveniem emigrācijas iemesliem. Un jautājums, kā mēs varam īstenot Eiropas Savienības pasākumus ar daudz mazākiem maksājumiem? Uh, jums būtu, mums būtu kopīgiem spēkiem jācenšas atrisināt šis jautājums. Tālāk par starptautisko tirzniecību. Parasti uh, ieguvēji ir uh, brokeri, starpnieki, un viņi nevēlas uh, dalīties ar lauksaimniekiem. Vai nevajadzētu starptautiskos tirzniecības nolīgumos paredzēt to, ka ir jādalās uh, gūtajā peļņā ar lauksaimniekiem? Pavisam īsi. Tātad. Tā par lauksaimniecību. Mēs eh, zinām, ka problēma ir ļoti daudz un dažādas, ir grūti laiki Eiropas lauksaimniekiem. Uh, ir arī, teiksim, jaunās dalība valsts, kur lauksaimniecībā ir uh, akūti nepieciešama modernizācija, jo tās ir pārņēmušas mantojumu no uh, iepriekšējām saimnie, iepriekšējā saimniekošanas modeļa un tā tālāk. Kādus instrumentus izmantot, lai atbalstītu šo lauksaimniecības attīstību? kā dot uh, vairāk iespēju šīm valstīm veicināt lauksaimniecību. Hogan kungs savā pasiņojumā runā par to, ka Eiropas Savienība ir noteikusi KLP mērķus, uh, uh, rādītājus, rezultātus, kas tiek sagaidīti. Be, un dalību valstīm ir jāsagatavo uh, uh, rīcības plānu šo mērķu īstenošanai. Un es domāju, ka šeit ir jāņem vērā arī reģionālā pieeja, jo reģioniem tas ir ļoti svarīgi. Uh, es saprotu, ka darboties sarežģītos ekonomiskos apstākļos ir jāņem vērā tas, lai reģioni varētu šīs jomas attīstīt, lai varētu piedāvāt īpašas atbalsta formas tiem reģionam, kas atrodas sarežģītos apstākļos patiesībā visās valstīs. Ņemot vērā to, um, kā, kādi ir mūsu rīcībā esošie līdzekļi. Jautājums ir par to, vai tie pietiek. Ir institūcijas, kas ir specializētas um, dažādu, dažādās jomās. Piemēram, eh, šie medikamenti, kas tiek pievienoti eh, dzīvnieku pārtikai, Ko viņi dara? Ko viņi dara, lai nodrošinātu dzīvnieku pārtiks nekārtīgumu? Tālāk par sankcijām pret Krieviju. Mēs saprotam, ka Krievija attīsta ražošanu pati. Tā pati ražo uh, labību, uh, dzīvnieku pārtiku, pienu. Uh, un Krievijas tirgus Eiropā ir slēgts. Un tas, un tas noteikti arī Krievija um, nenā, neienāks Eiropas tirgu tādā līmenī, kā tas bija iepriekš. Es saprotu, ka kādam šīs sankcijas bija izdevīgas. Tas bija patiesībā politisks uh, tāds žests, tā, tas bija politisks lēmums, bet kas par to maksā? Par to maksā Eiropieši. Līdz ar to no Eiropas Savienības budžeta tiek atvēlēti līdzekļi, lai mēs uzturētu lauksaimniekus, kuri cieši no šīm sankcijām, jo nevar realizēt savu produkciju, un kā rezultātā attiecīgi atkal par to visu maksā paši Eiropieši. Tie bija mani komentāri, bet tagad dodu vārdu jums, ministra kungs. Бих искал първо да благодаря за мненията и въпросите, които бяха направени. Liels paldies visiem par komentāriem, kas izskanēja, kā arī par jautājumiem, ko uzdevāt. Bulgārijas prezidentūras laiks iekrīt ļoti īpašā brīdī, it īpaši ņemot vērā KLP politikas attīstību. Un tas noteikti arī turpināsies Austrijas un Rumānijas prezidentūras laikā. Patiesībā mums visiem kopā būs jāstrādā pie jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Tieši tādēļ mēs esam centušies iezīmēt ļoti skaidru turpmāko darbu grafiku, jo mēs nevēlamies uh, nevajadzīgi ievilkt diskusijas. Šīm organizācijām, šīm sarunām ir jābūt labi organizētām, tām ir jānotiek atbilstoši noteiktai kārtībai, vispirms publiskā apspriešana, tālāk komisijas paziņojumi, pēc tam mums ir jādiskutē par pamatprincipiem, kas aprakstīti komisijas paziņojumā. Un Tā nav nejaušība, ka tiek runāts par to, vai būs renacionalizācija, vai tiks ievērota subsidiaritāte, kā tas bija iepriekš, vai arī tā tiks interpretēta savādāk. Un šajā kontekstā vēlos eh, pateikt. Turpmākajos 16 mēnešos līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām mums būtu jāpabeidz daudzgadu finanšu schēma un mm, KLP likumdošana. Jo, ja mēs nepabeigsim darbu saulēcīgi pie šiem jautājumiem līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, tad mums nāksies visu sākt no nulles. Jā, es tiešām esmu bijis finanšu ministrs, un es ļoti labi zinu, ka mēs nedrīkstam atpalikt no pārējās pasaules. Ir um, daudz reģioni pasaulē, kas attīstas ļoti strauji. Protams, uh, viņi nesako mūsu noteiktajām normām, pārkāp daudz starptautiskās tiesību normas, ieskaitot arī cilvēktiesības, bet tieši tādēļ vēl jau vairāk ir svarīgi, lai mēs mm, aktīvāk strādātu pie nepieciešamās likumdošanas, pie daudzgadu finanšu ietver. Jūs jau norādījāt, ka tas, kurš kontrolē budžetu, kont kontrolē visu. Jā, tā tas ir, bet nav arī nejaušība, ka mēs runājam par iemaksu palielināšanu Eiropas Savienības budžetā, it īpaši ņemot vērā sagaidāmos deficītus, kas saistīts ar Brexit, kā arī drošības un migrācijas politikas vajadzības. Šo politiku īstenošanai nepieciešami naudas līdzekļi. lielākās Eiropas Savienības politikas līdz šim, kas ir kohēzijas politika un KLP, saņem mazāku finansējumu nekā salīdzinoši iepriekš. Pirms pāris dienām mm, Latvijas ministra tikās Berlīnē un mm, tika ierosināts lielākas iemaksas. Un visi mani kolēģi, arī mans Vācijas uh, mani Vācijas kolēģi no Vācijas zemēm arī uzskata, ka iemaksas ir jāpalielina, uh, lai saglabātu adekvātu finansējumu līmeni kopēji lauksaimniecības politikai. Un pat ja notiek kāda līdzekļu samazināšana, tad tā nedrīkst radīt mūsu produktu uh, konkurēt uh, spējas mazināšanos. Eiropas lauksaimniecības produkti ir visaugstākās, vislabākās kvalitātes produkti, kas tiek uh, kas ir ļoti pieprasīti daudzos pasaules tirgos, tādēļ finansējums ir ļoti svarīgs. Mēs, protams, paši nevaram vienpersoniski pieņemt lēmumus. Bet uzsverot šo jautājumu nozīmīgumu e, padomē, es domāju, mums izdosies panākt progresu. Bez tam mēs e, uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai diskusijas būtu publisks. Dortman kungs vaicāja par to, kādas tēmas tiks iekļautas padomas secinājuma tekstā. Nu, redzēsim, kādas izvērtīsies diskusijas padomē, jo ir atsevišķas tēmas, atsevišķi jautājumi, eh, par kuriem vairums dalību valstu var vienoties, citi jautājumi ir mm, jūtīgāki, kā piemēram griestu noteikšana, kohēzija. Jaunākās Eiropas Savienības dalību valstis atpaliek tādēļ, ka nav iespējams piesaistīt uh, vajadzīgo līdzfinansējumu Eiropas fondu apguvēju. Un ja mēs nevarēsim nodrošināt vienlīdzību šeit, tad šīs Eiropas Savienības dalība valsts nevarēs nodrošināt adekvātu pieaugumu. Un arī lauksaimnieku ienākumi nav salīdzināmi ar lauksaimnieku ienākumiem mūsu kaimiņu valstīs. Tieši tādēļ ir svarīgi sākt par to runāt un sākt to darīt pēc iespējas ātrāk. Nevēlākā martā mums ir jārēdz skaidrs signāls visām Eiropas Savienības institūcijām, Eiropas parlamentam, gan komisijai par to, cik šīs tēmas ir svarīgas. Ja KLP budžets tiks samazināts, tad, lai, tad būs nepieciešama ļoti padziļināta analīze, lai izvērtētu, kā tas ietekmēs atsevišķus lauksaimniekus, atsevišķus lauksaimniecības nozares, piemēram, lielopgais ražošana, eh, piena nozare, graudaugu, Eh, nozare. Nu, būs nozars, kas cietīs, lai kā tas nebūtu. Tas varētu radīt atsevišķas ekonomiskas vai pat politiskas problēmas dalību valstīs, un tādēļ ir ļoti grūti paredzēt eh, diskusiju iznākumu, bet mums pie tā ir jāstrādā. Mēs uzskatām, ka ir jādomā par šo kopējo KLP budžeta diskusiju satvaru. Tālāk citi jūtīgie jautājumi, kā piemēram griestu noteikšana. Komisijas paziņojumā šis temats ir tikai pieminēts. Daži dalībvalsts uzskata, ka tas nav nepieciešams, jo viņi uzskata, ka lielās korporācijas, kooperatīva, kas apvieno uh, daudz lauksaimniekus tiek uzskatīti par vienu saņēmēju, un ja tiek noteikti griezti, tad līdz ar to netiks nodrošināts pienācīgs finansējums. Jūs zinat, ka, piemēram, Bulgārijā mēs esam pieņēmuši lēmumu noteikt šos griestus, lai būtu lielāks līdzsvers starp mazajām un lielajām saimniecībām. Tāpat esam pieņēmuši lēmumu arī par maksājumu pārdalu, bet debatē par to ir jāturpinās. Tas, vai šo griestu noteikšana būs obligāta, vai arī katra dalība valsts varēs mm, brīvprātīgi pieņemt šos lēmumus pēc saviem ieskatiem, tas vēl nav zināms, bet debatēm par šo jautājumu ir jābūt, un mēs gribētu to izdarīt mūsu prezidentūras pirmajos trijos mēnešos. jo mēs gribām Eiropas komisijai skaidri parādīt, kāda ir mūsu pozīcija, un tā kā komisija patreiz strādā pie likumdošanas projekta šajā jautājumā, tad eh, tai ir jāzina, kāda ir padoms nostāja, kāda ir dalībvalsts nostāja. Patreiz Eiropas komisija strādā pie Es atvainojos, Eiropas parlamenta lauksaimniecības komiteja strādā pie ziņojuma par šo tēmu, un tas tiks pabeigts mājā kad par to tiks, notiks balsošana maijā, plenārsēdē. Un ir ļoti svarīgi, lai šis ziņojums arī būtu pieejams pirms tiek pieņemts galīgais lēmums. Tagad vēlos pāriet pie ļoti jūtīga jautājuma, ko jūs arī pieminējāt - subsidiaritāte un renacionalizācija. Es personīgi uzskatu, ka renacionalizācija vismaz kā LP kontekstā nenotiks. Mēs uzstāsim uz skaidriem kopīgiem noteikumiem, kopīgu satvaru, tādēļ jau arī mēs runājam par kopīgo lauksaimniecības politiku. Un šim kopīgajam satveram ir jābūt tādam, lai mēs varētu finansēt uh, konkrētas jomas atbilstoši striktiem un skaidriem noteikumiem, bet tiem ir jābūt pietiekam elastīgiem, lai tie nebūtu pārāk birokrātiski. Tas, protams, nenozīmē, ka būtu pieļaujama kaut kādu fondu apguve atbilstoši neskaidriem kritērijiem, bet es šeit domāju vairāk par likumdošanas normu skaidrību. Mēs esam gatavi diskutēt par subsidiaritāti un renacionalizāciju padomē. Mēs par to runāsim patiesībā jau nākamajā pirmdienā padomē. Bet ir vēl viena joma - strateģiskais plāns, ja runājam par komisijas paziņojumu. Šis strateģiskais plāns varētu piedāvāt šo renacionalizācijas opciju vai variantu, jo gaisā virmo ļoti daudz jautājumu, uz kuriem ir jāatbild pēc iespējas ātrāk. Uh, Es zinu, ka, piemēram, diskusijas jau ir bijušas īpašajā lauksaimniecības komitejā par to, kam būtu jābūt iekļautam šajā strateģiskajā plānā. Bet strateģiskā plāna mērķi nedrīkst būt atsevišķu dalību valstu mērķi. Tiem ir jābūt iestrādātiem kopējā Eiropas integrētajā politikā. Tālāk lauku teritorijas un to attīstība. Vēl viens svarīgs jautājums ir tīpaši, ja runājam par to, kas paliks KLP budžetā pirmajā un otrajā pīlārā. Mums ir jārunā par investīcijām. Investīcijas ir jāuzskata kā daļa no atbalsta. Atsevišķās dalību valstīs eh, šie kalnu uh, reģionu ir ļoti svarīgi. Tādēļ arī Bulgārijai eh, šī ap, šis apvienotais atbalsts ir ļoti svarīgs. Un mēs to izmantojam atbalstot uh, lauksaimniekus, kuri strādā, uh, kuri darbojas uh, kalnu apgabalos. Šorīt no rīta man tika uzdots arī jautājums par biežajiem bankrotu gadījumiem lauksaimniecībā. Mēs zinām, ka tirgus ekonomika nepazīst žēlumu, līdz ar to arī KLP ir jāparedz atsevišķi pasākumi un e, finansēšanas instrumenti, it īpaši tiem, kuri nodarbojas ar lopu audzēšanu, tālāk zaļināšanas maksājumi. Mēs uzskatām, ka ir jāturpina strādāt pie regulējuma par bioloģisko lauksaimniecību. Atsevišķas dalība valsts uzskata, ka mēs e, šo regulu jau pārāk ilgi apspriežam, 3-4 gadus, bet ir ļoti svarīgi, lai nu, mēs to izdarītu pareizi, jo ir vairāk ļoti tehniski jautājumi, kas ir jāatrisina rūpīgi. Un es ļoti ceru, ka mm, dokumentu galīgā versija tiks apstiprināta visai drīz un ka tas būs kvalitatīvs likumdošanas akts. Tālāk negodīga tirdzniecības prakse. Mēs par to sāksim, uzsāksim diskusijas ļoti drīz. Uh, un iespējams, ka aprīļa beigās vai māja sākumā jau būs iezīmējušās kādas aprises e, šajā jautājumā. Mums noteikti ir jātiecas aizsargāt tos, kuri ir mazāk aizsargāti, e, tos, kuri ir mazie lauksaimnieki, e, kuri nesaņēma maksājumu no lielajiem uzpircējiem, jo viņi ļoti bieži cieši no vairumtirdzniecības sistēmas ļaunprātības. Jā, protams, līgumi ir, bet daudzi uzpircēji pat nevēlas atsakās parakstīt līgumus. Piemēram, Bulgārijā ļoti bieži mē, mums nāks maksāt um, lauksaimniekiem, kuri sadarbojas bez parakstīta līguma, un nu, beigās viņi uh, vēršas pie mums un saka, ka uzpērcēji nevēlas pat eh, iz, pieņemt rēķinus un apmaksātu tos, bet ir ļoti svarīgi, lai būtu izveidotas atbilstošas arbitrāžas struktūras, eh, nu, protams, nevienmēr tas līdz. Tālāk mēs nonākam pie resursu un ienākumu pārdales. Ierunājam par pārtikas apgādes ķēdi, ierunājam par picējiem, ražotājiem un lietotājiem. Šis līdzsvars eh, tirgus attiecībās ir ļoti trausls, un Man noteikti būs interesanti redzēt, kāda būs likumdošanas priekšlikumi, bet mums visiem kopā ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai eh, šīs debates eh, noritētu un lai tās netiktu atliktas. Tālāk priekšējo tirgu un cenu uzraudzību. Jūs zinat, ka tā ir komisijas atbildība un pienākums. Представя tā arī būs e, mūsu atbildība iegūt šo informāciju un uzstāt, lai informācija tiktu regulāri sniegta ministru padomēm. Tikai tādā veidā mēs varam balstīt savus lēmumus, un, piemēram, šajā konkrētajā gadījumā jūs pieminējāt cukuru nozari, kā arī e, piena pulvera uzkrājums, ir e, informācija par to, ka šādas rezerves vajadzētu pakāpeniski samazināt, lai saglabātu cenu un piedāvājumu adekvātu līdzsvaru un attiecības. Es um, izskatīju pagājušā gada statistiku un domāju, ka būs godīgi apgalvot, ka cenu stabilitāti mēs redzēt varam. Pie tam Eiropas eksporta rādītāju palielināšanās arī veicina cenu stabilitāti. Un visbeidzot, nedaudz pakavēšos pie starptautiskajām sarunām un pie divpusējām sarunām. Merkusu, piemēram, ar Merkusūru valstīm. Protams, ka šādas sarunas vienmēr ir politiski iekrāsotas. Un eh, četras valstis Latīņā Amerikā, kurām nav līdzīgu līgumu ar citiem pasaules kontinentiem. Tāpēc eh, šāda līguma noslēgšana ir ārkārtīgi svarīga un veicinās mūsu tirzniecības saiknes un nevis tās ierobežos. Un tomēr šeit uz spēles ir likta atkal un vēlreiz Eiropas lauksaimniecības nākotne. Nav nekādu šaubu, ka ikvienam pārtikas ražojumam ir jāatbilst Eiropas kvalitātes standartiem, un tas arī ir jāpārbauda. Un tomēr lielopu gaļas nozarē ir eh, ļoti liels ražotājs, kas ražo augstas raudzes eh, lielopu gaļu, un tas savukārt varētu kļūt par ļoti lielu konkurences momentu mūsu ražotājiem. Pie tam sarunas, kuras uzsākās pirms pāris dienām, nenoslēdzās ar pozitīvu vērtējumiem rezultātiem. To pašu var teikt arī par Meksiku. Šo iemeslu dēļ padome ar pietiekamu regularitāti pieprasa informāciju, kas gūta šajā, kāda ir panākuma šajās eh, sarunās, un pieprasam arī kvalificētu informāciju. Ekoloģiskā eh, sredā? Par klimata izmaiņām runājot un lauksaimniecības un vidas saikne. Protams, ka lauksaimniecības Mm, ka lauksaimniecību organizējot ir jāņem vērā arī vidas aspekti. Un tas jau arī tiek darīts. Tomēr šeit eh, vēlētos varbūt detalizētāk pieskarties pāris jautājumiem. Jau teicu, jau pieminēju starptautiskos nolīgumus ar Krieviju, ar Ukrainu. Un pēdējā laika secinājumi tā kā skaidri parāda, ka kaut arī Krievijas tirgus ir kļuvis liberālāks, Krievija nav ieinteresēta šo tirgu tālāk atvērt, jo Krievija ir lielā mērā investre, investējusi daudzās lauksaimniecības nozarēs. Un eh, Krievija atver savu tirgu Eiropas e, produktiem, kuriem ir ļoti augsta kvalitāte, un e, tomēr tas varētu izveidot situāciju Krievijā, kurā investīcijas veselā virknē uzņēmumu tad tiks zaudētas, jo novedīs pie uzņēmumu bankrota. Un e, Krievija bieži pieņem lēmumu kas eh, ir balstīts uz politiskiem apsvērumiem un nevis uz lauksaimniecībai labāko. Vēl viens moments ir tāds, ka Eiropā mums ir pārprodukcija ņūkungs. Jūs eh, jau ieskacējāt iespējams risinājums, un eh, jā, mums ir uzmanība jāpievērš inovācijām un jaunradēji. Un eh, lauksaimniecībā izmantojot eh, konkrētas procedūras var izvairīties no nevēlamo, nevēlamo izmešu gāžu palielināšanos. Tomēr eh, vienlaicīgi ir jādomā arī par pārtikas ražošanas drošumu un apgādes ar pārtiku nodrošināšanu. Piemēram, lielo paudzēšana un vispār atgremotāju dzīvnieku um, nobarošana ir saistīta ar ietekmi uz klimatu. Bija vairāki no jautājumu uzdevējiem, kuri pieminēja lopu transportus, lopu pārvadāšanu. Un um, komisijas um, dienesti uzrauga lopu kaušanu Eiropas Savienībā, kā arī valstīs, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi tirdzniecības līgumu. Viena no šādām valstīm ir Turcija, un ja tajā būs problēmas, tad uh, Eiropas iestādes to zinās. No Turcijas eh, tiek ievest ļoti daudz lopu, un tāpat arī otrādi. Turcija ir ļoti liels tirgus eh, un tā savus lopu pārstrādes produktus un pārtiks produktus eksportē arī uz Arābu valstīm. Bet um, lopi netiek vest uz Turciju, lai tiktu nokauti tur, un pēc tam gaļa vai tās izstrādājumi nonāk atpakaļ Eiropā. Tā nav. Mēs e, daudz esam runājuši ar Turcijas atbildīgajām iestādēm, un īpaši tas attiecās uz pesticīdu kontrolēm, jo Turcija ir viens no lielākajiem augļu un dārzeņu eksportētājiem uz Eiropu. Un mēs ļoti daudz pārbaudam Eiropā ienākošo Turcijas kravu. Patiesībā mēs varam pārbaudīt pat visas kravas, bet eh, mēs ļoti uzmanīgi izskatām visu dokumentāciju. Par eh, dzīvnieku labturību esam paredzējuši organizēt konferenci 24. aprīlī Sofijā, un tajā tieši runāsim par eh, dzīvnieku transportu, par lopu pārvadājumiem. Un visi, kuri ir ieinteresēti, ir tajā uzaicināti piedalīties. Tagad eh, par to, ko esam paredzējuši darīt. Tātad mēs organizēsim Bulgārijā konferenci, kurā izskatīsim problēmu, problēmas horizontālā plāksnē. Ļoti daudz no dzīvnieku veselības eh, problēmām, tajā skaitā Āfrikas eh, cūku mērs, tajā, tajā skaitā arī meža cūku saslimšanas gadījumi un eh, citas eh, lopu saslimšanas, arī tās, eh, kuras pārnēsā putni, visbiežāk šīs slimības nonāk lopu vidū ar savvaļas dzīvniekiem. Un, piemēram, ļoti daudz putni pārnēsā dažādus vīrumus, vīrusus, par eh, mikrobu rezistenci. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. 2017. gada jūnijā Eiropas komisija pieņēma tā saucamo vienas veselības plānu, kurš eh, būtu jāīsteno visās dalību valstīs. Bulgārijas prezidentūra turpinās strādāt pie šā plāna momentiem un turpināsim strādāt arī pie likumdošanas pakotnes, kas ir saistīta ar veterināro medicīnu, kā arī ar antibiotiku došanu lopiem, kas tieši izsauc mikrobu rezistents. Tagad par proteīnu stratēģiju. Bulgārijas prezidentūra augstu novērtē parlamentu sasniegto šajā jomā. Un mēs esam paredz, sagaidām no parlamenta arī pašiniciatīvas ziņojumu šajā jomā. Mums ir skaidrs, ka Eiropas Savienībā augstproteīnu kultu, augstproteīnu saturojas kultūras, tā tad jau šobrīd sastāda 5%. Ņekava kungs jau pieminēja moments, kas ir saistīti ar Bulgārijas gadījumiem, un uz tiem jums atbildēšu individuāli. Paldies! E, Ministrs e, pabeidza savu runu. Es ja jūs nepabeidzāt, tad lūdzu, jūs varat to darīt. Es vienkārši gribēju vaicāt, vai jūs tuvojaties savas uzrunas noslēgumam. Jūs noteikti varat turpināt. Jūs jau tuvojāties noslēgumam. Labi, tātad e, ministra kungs ir beidzis savu uzrunu. Priekšsētā mikrofons izslēgts. jeśli by były jakieś pytanie jeszcze ze strony państwa. Varbūt vēl ir kādi jautājumi no deputāta puses ministram, tad lūdzu varat uzdot šos jautājumus. Neredzu nevienu vairs. Mums ir divas stundas vēl mūsu sanāksmē atlikušas. Uzstāšanās bija ļoti plaša, ļoti gara. Uh, un arī atbildes bija ļoti tādas eh, izvērstas. Nu, ja vairāk jautājumu no deputātu puses nav, tad mēs eh, varētu novēlēt ministram visu to labāko, un jūsu veiksme ir mūsu veiksme. Un Mēs ceram, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies sasniegt uh, sarežģītos mērķus. Patreizajā prezidentūra notiek ļoti interesantā laikā, būs ko atcerēties, un es domāju, ka jūsu veiktais darbs atstās ļoti lielu iespaidu uz KLP nākotni. Tas ir normāli, e, nu, nu, katrā ziņā novēlu jums vēlreiz visu to labāko. Paldies! Es vēlos eh, pateikt visie, pateikties visiem par eh, šīm diskusijām, par to, ka uzklausījāt mani un vēlos apgalvot, ka no šī brīža Turpmāko mēnešu laikā gan es, gan mana komanda, mēs esam pilnā jūsu rīcībā. Bez tam bija jautājums par Brexit. Uh, un arī jautājums par atjaunīgajiem energoresursiem. Padomē, mēs nebūsim eh, vadošā valsts, kas virdīs, virzīs eh, šo jautājumu, vadošā padome. Enerģētikas ministri virzīs šos jautājumus padomē, nevis lauksaimniecības ministri. Paldies! Priekšsētā mikrofons. Jā, nu, mēs katrā ziņā novēlam jums visu, visu to labāko, un jūsu uzstāšanās mūs ļoti iespaidoja. Ministru kungs, tā ir sanācis, ka mums ir palikuši vēl divi punkti darba kārtībā. Viens ir informācija no revīzijas palātas eh, par lauku attīstības programmām un par rezultātiem. Par tiem stāstīs Jānušs Vojčakovska kungs. Un ir vēl viens temats, ir viedokļu apmaiņa ar referentu Derfman kungu, kurš uh, prezentēs savu atzinumu par komisijas eh, paziņojumu 26. novembrī. Nu, vēlu vēlreiz jums visu to labāko jūsu prezidentūras laikā, ministra kungs. Next month, next month if you if you have a, uh, uh, the logistic uh, problems, uh, phone me. Okay. I will organize everything. Thank you. Thank you. Thank you. Jak Państwo wiecie, wymiana poglądów była bardzo. Godātie deputāti, tiešām mums bija ļoti bagātīga viedo, bagātīgs viedokļu klāsts, kas šeit izskanēja, eh, bet eh, tagad eh, gribētu sveikt Vojcehovska kungu, kurš arī uz, dzirdēju iepriekšējo ministru uzstāšanos un mūsu diskusijas. Uh, Vacehovska kungs lūdzu dodu jums vietu šeit, lai pievienotos mums, lai mēs varētu runāt par tādu svarīgu tematu kā nākamais. Un es domāju, ka uh, mēs varam runāt uh, par labām ziņām Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi uh, runāt par to, kā mainīsies šīs attiecības ar pirmo un otro pīlāru. Es, mm, lai, ir svarīgi, lai mēs nerunātu atsevišķi par pirmo un otro pīlāru tikai. Mums ir jāredz šis kopsakars. Un Protams, būs modifikācijas, un pie tā arī ir jāstrādā. Un tagad. Eh, gribētu lūgt varbūt, uh, lai nākamais temats, jā, tas ir svarīgs, bet, nu, lai tas nepaņemtu divas stundas kā iepriekš. Mūsu rīcībā ir nepilnas divas stundas. Un nu, tagad došu vārdu Jānušam Vojcehovskungam. Liels paldies priekšsēdētāji, godātie komitejas locekļi, parlamenta deputāti. Vispirms pateicos par iespēju jūs iepazīstināt ar mūsu īpašo ziņojumu. Cerams, ka tas jums liksies interesants. Tātad revīzijas palātas ziņojums tika publicēts pagājušā gada novembrī. Uh, lauku uh, attīstības programmas, uh, vienkāršošana un uh, tātad tā, uh, tagad man šeit ir slaidi, tie varbūt palīdzēs uh, jums labāk izprast šo ziņojumu. Tā, tad mēs runājam par septiņ, 100 miljārdiem eiro septiņu gadu garumā, gandrīz 50 miljārdi, 5 miljoni, miljārdi eiro gadā. Tātad šeit ir pirmais un otrais pīlārs lauka attīstības fonds, tad 15 miljārdu gadā. Šeit eh, jūs redzat, kas ir lielākie ieguvēji no lauka attīstības fonda - Francija, Itālija, Vācija, Polija, Spānija, Rumānija. Programmēšanas process ir organizēts nacionālā un reģionālā līmenī kā tas ir atsevišķās dalībvalstīs, un laba programmēšana, jā, ir izšķiroši svarīga, eh, efektīvai eh, lauku attīstības programmu īstenošanai. Mēs izvērtējām 12 no 118 programmām kas tiek īstenots nacionālā un reģionālā līmenī. Tātad auditējām 12 Polijas, Rumānijas, Grieķijas, Itālijas, eh, Kampānijas reģionā, Austrijā, Vācijā, Bādens-Virtenbergas eh, reģionu, tālāk eh, Lorēnas reģionā Francijā, Valonijā, Beļģijā un izmantojot uh, komisijas materiālus auditējam arī Anglijas un Dānijas programmas un arī Lārjohas reģionu Spānijā. Tātad kāds bija uzdotais jautājums? Vai uh, akcents uz uh, rezultātiem, kas uh, atspoguļojas likumdošanas ietvarā, garantē labāku rezultātu un kā programmēšanas procesu pārvalda komisija. Un kādi mūsu galvenie secinājumi šai ziņojumā uh, ir šādi. Lauka attīstības programmas ir pārāk vispārīgas, pārāk ilgas un sarežģītas, programmēšanas process pārāk ilgs un šie, šīs programmas tiek apstiprinātas ar novēlošanos un pārāk maz akcents tiek likts uz rezultātiem šais programmās. Šīs programmas ir pārāk vispārīgas. Tātad vajadzības apspriestas, pa, aprakstīts pārāk rezult, vispārīgi ir aprakstīti uh, pasākumi, nevis rezultāti, un ir grūti izvērtēt, vai uh, šīs vajadzības ir izpildītas uh, sasniedzot noteiktos rezultātus. Šeit mēs negribam kritizēt nevienu dalību valsti, tas vienkārši ir piemērs tam, ko mēs konstatējam visās šajās programmās Rom Rumānijā. Uh, darba vietu skaita pieaugums un diversifikācija lauku reģionos. Nu, tas ir pārāk vispārīgi. Tālāk Polijā bioloģiskās daudzveidības atjaunošana saglabāšana, ieskaitot Natūra 2000 uh, un uh, dabas ierobežojumu teritorijā Sīrijā, uh, labi orientēta un uh, izveidot uh, attīstības programmu. Tas ir pārāk vienkāršo. Tātad uh, pārāk gari un sarežģīti dokumenti. Un tas ir arī, to var teikt, no savas pieredzes, kas strādāju šajā komitejā. Es piedalījos savulaikā uh, deputāts diskusijās par šiem jautājumiem, norādot, ka ir jāvienkāršo KLP. Un šeit jūs varat redzēt salīdzinājumu šo plānu, programmu apjomā salīdzinot 2007.13. gadu un pašreizējo periodu 2014.20. gads. Visas uh, lauku attīstības programmā šis apjoms ir būtībā divkāršojies salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Vienīgais izņēmums ir īrija. Ja Irijā eh, tas eh, ir samazinājies par vienu lapusi. Un tā tad vidējais rādītājs ir, nu, jūs šeit redzat, Itālijas kampānijas uh, eh, reģionā 2007.13. gadā bija 422 lapuses, tagad vairāk nekā tūkstoši. Un citās dalību valstī situācija līdzīga, izņēmums ir tikai īrija, kur apjoms ir samazinājies par vienu lapusi mēs konstatējam, ka Eiropas komisija prasa par daudz no dalību valstīm un reģioniem, kuri sagatavo lauka attīstības programmas. Mums eh, ir, ir ļoti daudz interesantu datu iekļauts šajos, šajās programmās, bet tās ir noderīgi, šie dati ir akadēmiskām diskusijām, nevis lauksēmniekiem. Jā, un tas ir ļoti būtiski. Un šeit jūs grafikā redzat uh, tās pašas problēmas atspoguļojumu un ko mēs iesakām komisijai. Tātad vienkāršot šo, šīs programmas un prasības. Tā ir mūsu galvenā rekomendācija, galvenais ieteikums. Tālāk svarīgs jautājums. Programmēšanas process bija pārāk garš Un šeit uh, vēlos jums parādīt šo grafiku, uh, kas atspoguļo uh, programmas apstiprināšanas procesa ilgumu, sākot no pirmā uzmetuma nosūtīšanas Eiropas komisijai, ko nosūta dalībvalsts vai reģions. Un praktiski tas ilga vienu gadu, 11,5 mēneši bija vidējais ilgums šim procesam. Dažās dalību valstīs šis process bija īsāks, bet tomēr tas ir ļoti garš process. Un šis uh, grafiks ir ļoti būtisks, svarīgs, un šeit mēs salīdzinām apstiprināšanas procesu Uh, šīm programmām 2007.13. gadā un likumdošanas procedūra sākās 2014. Eh, gadā un viss bija uh, kārtībā 2007. gada sākumā. Š, šajā periodā, finanšu periodā, komisijas uh, Eh, īstenošanas regula tika pieņemta 2014. gada jūlijā, kas ir eh, ļoti attālināti jau no programmēšanas perioda sākuma. Un šeit mēs eh, salīdzinām šai grafikā izdevumus šajā lauku attīstības programmu fondā pēc četri, četrus gadus pēc perioda sākuma. 2000, iepriekšējā periodā, 2010. gadā, četrus gadus pēc perioda sākuma bija iztērēta 29% līdzekļu, 71% vēl nebija iztērēts. Šajā periodā, 2017. gada beigās, tikai 21% bija izlietots un 79% nebija vēl izlietoti. Un šeit ir attēlot uh, līdzekļu absorpcija 2010. gada beigās. Mēs to salīdzinām ar uh, daudzgadu finanšu schēmu. Četrus gadus pēc uh, finanšu perioda sākuma ir uh, īrijā Luksemburga apsardzība ir virs 50%, un nevienām šis līmenis nebija zemāks par 15%. Tātad nevienā dalībvalstī. Kāda situācija šobrīd, 2017. gadā? nevienā dalību valstī uh, šis līmenis nepārsniedz 50%. Augstākais līmenis ir Somijā 43% un Īrijā 38%. Un atcerieties, ka īriem arī bija visīsākā programma apjomziņā. Šeit nav nekāds reitings, vienkārši atspoguļojam situāciju. Ir sešas dalību valstis, kur ir mazāk nekā 38% 15% absorpcijas līmenis, un 15 dalību valstīm vispār šis absorpcijas līmenis ir pazeminājies. Mēs iesakām komisijai sagatavot uh, tiesību aktu priekšlikumus saulaicīgi, lai varētu uzsākt nākamo programmēšanas periodu. Un uh, pēdējais secinājums mūsu ziņojumā un uh, problēma, uz ko mēs norādām. Tātad lauku attīstības programmas nebija pietiekami orientētas uz uh, sasniedzamiem rezultātiem. Un gribētu minēt labu piemēru, lai ilustrētu manis teikto. Pagājušā gada jūlijā es uh, publiskoju ziņojumu par uh, jaunajiem lauksaimniekiem. 2007.13. gadā Eiropas Savienība iztērēja 3,2 miljārdus eiro viņu atbalstam. Un rezultāti grafiks atspoguļo to, cik procentuāli katrā dalībvalstī ir samazinājies jauno lauksaimnieku skaits. Izņēmums ir vienīgi Slovenija un Rumānija, kur samazinājums nav konstatēts. Bija pieaudzis jauno lauksaimnieku skaits, bet citur, visās citās valstīs um, viņu skaits bija samazinājies. Tāda pati situācija attiecībā uz uh, lauksaimnieciski izmantojamās zemes platība, ko izmanto jaunie lauksaimnieki, arī tā samazinājās no 57,7 līdz 51,9 uh, miljoniem hektāru 2013. gadā. Tātad uh, rezultāti netika sasniegti nodrā, sniedzot atbalstu. Un šajā tabulā jūs redzat, ka ir tikai divas dalība valstis, kur ir vairāk kā 10% gados jaunu lauksaimnieku vecumā līdz 35 gadiem. Tās ir Austrija un Polija. Un tikai trijās dalība valstīs, kur gados veco lauksaimnieku uh, īpatsvars tātad vecumā virs 65 gadiem ir mazāks nekā 10%. Tā ir uh, Vācija, Austrija un Polija, kur tātad šis īpatsvars ir 70%. Nu, šī tabula ilustrē problēmas, kādas ir uh, programma, kādi ir programmu praktiskie rezultāti. Nu, šeit divi piemēri, viens no Polijas, otrs no Itālijas, bet atkal es nevēlos kritizēt šīs dalību valstis, nē. Es kritizēju šo pieeju kopumā. Polijā kāds jauns lauksaimnieks uh, kuram piedar 513 hektāri, viņš saņēma 100 tūkstoši eiro gadā un papildus saņēma 3000 eiro kā jauns lauksaimnieks. Nu, kādas tad šeit tam visam, kā tas viss ietekmē situāciju? Nu, būtībā ietekme nav nekāda. Vai nu ir šis atbalsts, vai nav tas nekādi neietekmē pa, pauģu nomaiņu polijā. Otrs piemērs no Itālijas. Uz uh, ņēmums saņēma šo atbalstu, jo vienam no akcionāriem, kam piederēja 16% akciju, bija gados jauns laiku saimnieks, eh, viņi saņēma 8000 eiro maksājumu Arī šeit nekādas reālas ietekmes tam visam nebija. Un noslēgumā vēlos norādīt, ka šā gada martā mēs uh, publiskosim pārdomu dokumentu par komisijas priekšlikumu par uh, KLP nākotni. Tie būs mūsu komentāri par uh, Eiropas komisijas uh, priekšlikumu, balstoties uz mūsu ziņojumu rezultātiem, secinājumiem un ieteikumiem. Bet gribu teikt, ka mūsu rīcībā, mūsu ziņojumos ir ļoti dramatiski dati. Pēdējo desmit gadu laikā esam zaudējuši 4 miljonus lauku saimniecību, praktiski 20 miljonu hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 20 miljonu hektāru. Un arī lauksaimnieki noveco. Un Eiropas lauksaimniecības politika ir ļoti sarežģīta, tas ir milnīk, milzīgs izaicinājums Eiropas politiķiem, it īpaši Eiropas uh, parlamentam, uh, rast risinājumu, lai uzlabotu KLP nākotnē. To esmu arī teicis, prezentējot ziņojumu par jaunajiem lauksaimniekiem, un atkārtošu to vēlreiz. Eiropas Savienībā mums ir jārada jaunā KLP ar ilgtermiņa perspektīvu, nevis ar skatījumu septiņus gadus uz priekšu nākotnē, bet varbūt būtu jādomā par 27 gadiem. Un ir jāuzsāk šī diskusija uh, un būtu tiešām uh, arī ļoti labi, ja Bulgārijas prezidentūras laikā uh, tas notiktu, ja mēs sāktu diskutēt par to, kā plānot kopējo lauksaimniecības politiku ar uh, skatījumu nākotnē. Paldies! Liels paldies! Un šie dokumenti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās, tie ir pieejami. Uh, Bet uh, tagad lūdzu jautājumu ne eh, ilgāk par vienu minūtu lūdzu. Labi, tad uh, vispirms dod vārdu Lazan kungam. Lūdzu, ne vairāk kā vienu minūti. Paldies priekš uh, georeģionālā līmenī un konstatēju, ka nekādas ietekmes nav uz uh, to, ka mazinās atšķirības starp um, departamentiem. Nav pieejams, un mēs zinām, kā tas ietekmē iedzīvotājs un uzņēmumus. Varbūt Eiropas komisijai, Eiropas līmenī, Andriju kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties uh, revīzijas palātai par šo ziņojumu Jā, mēs esam iepazinušies ar komisijas paziņojumu, un es domāju, ka šis ziņojums mums šai sakarā būs ļoti noderīgs. nu, šī metode, kā, ko komisārs ierosina, jau ir izmantota, un tā ir parādījusi savus robežas, un ja mēs gribam attīstīties kvantitatīvi un kvalitatīvi, tad mums ir jāprecizē mērķi, un mums tas viss jādara kopīgiem spēkiem. Un man viens jautājums, kādēļ jūs neizvērtējāt līderu programmu, kur ir šie, šī teritoriālā pieeja, savedot kopā ekonomisko, sociālos un teritoriālos uh, spēlētājus. Ir piekrītam, ka ir jādomā par ilgtermiņa KLP politiku, nevar uh, tā visu tikai īstermiņā plānot. Garsīs, ko. Ka Uh, palielināsim reģionālās attīstības pasākums, bet uh, samazināsim finansējumu par 20%, vai jums nešķiet, ka šiem reģionālāku sadrumstalotību KLP tas varētu novest pie nevēlama rezultātu? Tālāk, es domāju, mums vispirms ir jāatrisina jautājums par lauku attīstību pirms reforma kungs. Uh, Es vēlos apsveikt jūsu angļu valodu ir būtiski uzlabojusies eh, kopš iepriekšējās reizes. Es, piemēram, poliski nevārdu nevaru pateikt. Tāpat gribu pateikties par šo ļoti godīgo ziņojumu no jūsu puses. Es domāju, tas ir tāds cerības stariņš Eiropas Savienībā, ka jūs esat gatavi atzīties, ka nu, tāds eh, tā ir uh, pārāk uh, ievalksto īstenošana, lēmumi netiek pieņemts saulaicīgi, tā tālāk un tā tālāk. Čērčils to nosauktu par zin, ko dara kreisā. Paldies! Benanā kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdā. Dažādas interpretācijas iespējamas. Es arī savā laikā nodarbojos ar uh, Eh, šādu programmu sagatavošanu un jūtos kā skolnieks. Procedūra citādi būs negatīva ietekme uz uh, lauku attīstību kopumā. Darbu un eh, vai revīzijas palāta ir gatava veikt situācijas izpēti konkrētās valstīs, jo, piemēram, īrijā pēdējās miljonu piešķirtu, bet tikai uh, 157 tūkstoši eiro ir tikuši apgūti, un es domāju, ka tas ir tiešām biedējoši līderprograuta. Jūsu rekomendācijas priepriekšējo periodu tiek izmantotas kā uh, attaisnojums uh, tam, kas ir noticis. Es uh, gribētu vaicāt, vai jūs būtu gatavi, piemēram, iz, izpētīt īrijas situāciju. Uh, kā interesanto ziņojumu. Gribu pievērsties vienam punktam. Proti, proti atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, jūs norādījāt, ka tas ot, uh, uzņēmumu. Tālāk par uh, paudžu nomaņu, nomaņu, kas nenorit, kam tam tā vajadzādu darbību, un viņi nesāks nodarboties ar šo uh, Uh, amatu, ja nebūs atbalsta. Un tādēļ mums ir jādomā, ka runātāja Millers kundze pateicos par uh, šo ziņojumu, arī mērķis jautājums, kādā mērā šī uh, omnibus uh, pakotne, ko mēs esam apstiprinājuši, iet pareizā virzienā. Un tas mums ir ļoti svarīgi, diskutējot par uh, KLP nākotni. Un, uh, Turklāt, eh, manuprāt, mums vajadzētu paskatīt ilst komisijas eh, pieejai dot rīcības brīvību reģioniem, bet, nu, kā, ko mēs varētu darīt, lai vienkāršotu pārvaldību un administrāciju. Ropeskungam vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Un eh, paldies par šo ziņojumu. Ļoti interesants. Un eh, patiesībā tā ir tāda ziņa mums, jo mums eh, ir jārīkojas šajā jomā. Pietiek tikai un vienīgi vērtīt problēmas, beidzot ir jāsāk kaut kas darīt. Jūs teicāt, ka šīs eh, programmas īstenošanas laikā kavēšanās ir bijusi pat par pusgadu, un tas ir pat ilgāk nekā iepriekšējā periodā. Uh, Kāds ir iemesls, vai dalību valsts sagatavo garākus tekstus, tās vēlas tajā iekļaut kaut ko jaunu, vai tas ir saistīts ar e, kādām jaunām prasībām, kas nebija pietiekami laicīgi zināmi. Tātad, ja dalību valsts ievieto pārāk daudz informāciju, tad iespējams e, mēs varētu prasības samazināt. Es eh, vēlētos uzdot retorisku jautājumu. <clears throat> Mēs eh, pieminējām lauksaimnieku novecenošanos eh, un to, ka jaunieši negrib strādāt lauksaimniecībā, kad Eiropai aptrūksies ēdamā. Nākamā runātāja. Paldies, saka Petīrs kundze. E, vidējā absorpcija lauka attīstības programmām bija 24,5% tik zemiem rādītājiem, jo mums, mums jau ir skaidrs, ka mums ir ne... Atvērts jums. Paldies, priekšsēdētāji, arī izteikšos īsi. Manijā tie ir simtiem lapušu, kas jāizpilda. Kāds ir iemesls un vai nevarētu paredzēt vienotas, vienkāršotas prototi, bet, nu, procedūras ir ārkārtīgi sarežģītas. Tas ir paradoxāli. Paldies! Tālāk došu vārdu nākamajai runātājai. Dējo mēnešu un gadu laikā sagatavot par Eiropas lauksaimnieku rīcību. Nu, tas, tā ir tā kā uh, lietošanas pamācība mums, uh, jo būs nākotnē mazāk līdzekļu, ko pārdalīt gan pēc Brexita, gan arī tādēļ, ka tagad ir citās politiskās prioritātes un eh, būtu tiešām liela kļūda, ja mēs uh, ietaupītu nepareizajās vietās. Un šis ziņojums uh, tieši arī rāda, kuros uh, punktos šie Eiropas līdzekļi nodrošina pievienoto vērtību, kur uh, mēs varam gūt konkrētus izmērāmus rezultātus. Un tieši jaunai KLP būtu jāpatur uzmanības centrā šī papildus pievienotā vērtība un nevar tā vienkārši visur par izteikties. Okay, yeah, I think that's better. Ziņojumu. Lielākā daļa no rekomendācijām, kas attiecas uz mums, ir mums pieņēmamas. It īpaši tādēļ, ka arī mēs uzskatām, ka atsevišķās jomās ir iespējami uzlabojumi. Nojumu par eh, KLP nākotni, lai panāktu uh, Uh, atbalsta vienkāršošanu un uz uh, rezultātu vērstu atbalstu. Mēs saprotam, ka šis uzdevums ir sarežģīts, kom, sarežģīts komplicēts. Tālāk par atsevišķiem aspektiem, kas tika pieminēti. Jautājums uh, par šo programmu apstiprināšanas procesa kavēšanos. Jāsaka, ka viss šis process jau no paša sākuma brīža, kad komisija nāk klajā ar priekšlikumu, līdz brīdim, kamēr tiek tika apstiprināts pamatlikumdošanas akts, prasīja gadu vairāk nekā iepriekšējā periodā, tieši koplēmuma procedūras dēļ. Tad, kad pamatiesību akts tika pieņemts kavēšanās, sagatavojot tiesisko pamatu, mēs pēc tam saīsinājām eh, šo programmu apstiprināšanas periodu, un tas bija īsāks. Vēl vēlos runāt par. Jums ir taisnība, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu periodu ir samazinājies apguves līmenis, salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā programmēšanas laikā, bet ar citiem ES fondiem, piemēram, Reģionālas attīstības fondu, Kohēzijas fondu un Sociālo fondu, viņi ir izmaksājuši tikai 8%. Izmaksām nebūtu nav sistēmiska. Vēl viena lieta, kam vēlos pievērst jūsu uzmanību, lai šīm dotācijām, subsīdijām. Tālāk. Programmu specifiski indikātori, bet mums ir e, šie kopīgie indikātori. Ka šajā periodā mēs kopumā Eiropas Savienībā neesam pazaudējuši lauksainiecībā izmantot mūsu datu bāzēs, tas neparādās. Liels paldies! komisijas pārstāvēju un atvainojos, ka es steidzināju jūsu uzstāšanos. Liels paldies jums! Januš dod iespēju jums atbildēt. Pavisam īsi. Uh, paldies! Paldies uh, par uh, pozitīvajām uzslavām šā ziņojuma virzienā. Un pēdējais man uzdotais jautājums - informācija, kas ir mūsu rīcībā proti, ka tā, no, šie dati tika nopublicēti pirms diviem mēnešiem. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes daudzums bija 164 miljoni hektāru 2005. gadā, un šie dati ir mūsu ziņojumā, un katrā ziņā, kad mēs tos nopublicējām, komisija tos neapstrīdēja. Uh, Vispirms eh, es vēlētos uzreiz pateikt, ka dalību valsts jau mēs nekritizējam, un arī reģionus, nē, kur sagatavo šos ziņojums, ka komisija datu ziņā prasa pārāk daudz. Pilnīgi noteikti šīs prasības ir jāvienkāršo, un tas attiec uz komisiju. Nākamajā lauksaimniecības politikā būtu sacēšama. Mums ir nepieciešams vienkāršotāks noteikumu kopu, kopums, un tas attiec arī uz šīm programmām. Mēs, eh, piemēram, līderu auditu veicām, dodos uz eh, īriju, un tas ir Makartī un Flanagan kungu uzdoto jautājumu sakarā. Uh, Es šo ziņojumu prezentēšu īrijas parlamenta lauksaimniecības komisijā. Un, ja būs jautājums par līderu, tad um, es uh, vēlētos pie šī jautājuma vēl mūsu nākamā vēlīnā apstiprināšana. Mēs uh, debatas par nākamo lauksanu, jo tikai 20-21% no finansējuma tika izmantoti. Tā tad eh, mēs nevaram runāt par iepriekšējo pēršams vairāk informācijas par iepriekšējo periodu finansējumu izmantošanu. Es saprotu, ka nav man vairāk laika, bet paldies. Šo informāciju par šo ieguldījumu tas bija ļoti vērtīgi. Un es gribētu, lai mēs uzturētu šādas tikšanās arī biežāk. Un es domāju, ka arī turpmāk tas varētu palīdzēt mums mūsu darbā. Es aicinu jūs palikt ar mums. Bija arī konference par KLP eh, nākotnī decembrī. Orfmanā eh, kungs eh, sagatavos atzinumu, kas atspūgļos mūsu komitejas pozīciju šajā jautājumā. Ziņojuma par komisijas paziņojumu par uh, lauksaimniecības politikas nāks. Būtu jāpabeidz savus darbs jau pirms saņemām komisijas priekšlikumu, un tā tad būtu saprātīgi vēlākais projekts. Tagad pa, īsumā par saturu. Ja skatāmies uz komisāra paziņojumu, tad pirmo un otro pīlāru, bet ņemot vērā jaunos Izaicinājums, prot, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, eh, cīnīties pirmo un otro pīlāru, bet ņemot vērā jaunos izaicinājums, prot, nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, eh, cīnīties pret klimata pārmaiņām un ņemt vērā uh, arī Parīzes, eh, ja pareizi saprotu šo ziņojumu, tad ir eh, runa par pastiprinātu subsidiaritāti, ir jomas, kur tas ir pamatoti, kā piemēram stiprinot kontroli un sastādot programmas, bet ir jābūt tāpat laikā mums uzmanīgi nepieciešami tādi kopīgi plāni gan par uh, valstī, gan KLP kopumā, un, piemēram, ir valstis, un arī manā valstī, kur pirmais pīlārs tiek regulēts valsts līmenī, bet otrais pīlārs gan nacionālā, gan reģionā no atsevišķu lauka attīstības plānu, tad tas viss iznāk kopā ļoti sarežģīti. Tātad šī stiprin, pastiprinātā uh, subsidiaritāte te vai saimniekiem uh, ir uh, nu, jādodrošina arī labāka administrācija, nevis uh, saimniekiem uh, Uh, ir uh, nu, jādodrošina arī labāka administrācija, nevis uh, atkal viņiem būtu jācīnās pret uh, pastiprinātu birokrātiju. Nākamais uh, svarīgais jautājums - ziņojumu. Mēs savulaik arī sagatavojām uh, ziņojumu Uh, veicot sagatavošanās darbus, nu, daudz kas ir ņemts vērā. Uh, šķērs uh, atbilstība, brīvpa pienākums rūpēties par ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanu. Tātad šeit ir nepieciešama plaša, visaptveroša pieeja ilgtspējībai Uh, arī ņemot vērā situāciju ir tālāk. Ir arī sadaļa par risku pārvaldību, bet es uzskatu, ka uh, jau omnibusā ir pieņemti svarīgi lēmumi, un pēc tā es domāju, ka mēs neko uh, daudz vairāk izdarīt šajā jomā ar ēnu referentiem uh, pie šā ziņojuma projekta. Paldies! Eķi. Jonas kungu. Viņš ir šajā zālē. Jūs atcerieties, ka mm, viņš strādāja pie tādiem ļoti svarīgiem ziņojumiem. Jūs nesat gatavs dalīties ar savu viedokli patreiz, bet, nu, tāda iespēja ir. Bet tagad es došu iespēju izteikties deputātiem, vispirms ēnu rekungām, ierunājām par laiku grafiku, tad piekrītu. Ja mēs gribam pašinstīvu ziņojumu, tad būtu prātīgi, ja jūnijas vai labāk mājas mēs varētu uh, visu um, pieņemt plenārsesijā. Tālāk par saturu. Tai politikai mēs saprotam, ka ir nepieciešams risināt uh, izaicinājums, kas saistīti ar ilgtspējīgu attīstību, klimatu pār. Šeit visu vajadzētu izšķirt tirgums. Priekšsēdētāji pateicos uh, deputātam Dorfmanam par uh, to, ka uh, lielu lauksaimniecības budžetu un uh, Eh, šeit viss ir eh, labi jāizstrādā, mums ir nepieciešams kopīgs tirgus, kam ir nepieciešama kopīga politika. Ir uh, ienākumu nodrošināšanu, par to, lai varētu saglabāt lauku teritorijas, lauku ciemus, bet ir arī jādomā par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, klimata aizsardzību, bet ir jomas, kur mums būtu jāvirzās tālāk uz priekšu. Vajadzētu pārdomāt jaunajiem lauksaimniekiem, kā šeit varētu veikt uzlabojumus. Kopējā lauksaimniecība šis modelis neizzūd, bet uh, mums uh, ir jādomā par to, ka šī uh, subsidiaritāte, ko piedāvā komisija savā ziņojumā, lai mēs to izmantotu, dotu elastīgāku pieju reģioniem un padomāt arī par to, vai uh, ir nepieciešami šie atsaistītie maksājumi sensitīviem produktiem vai kāda cita pieeja. Paldies! Atžīkmē par. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es um, vēlētos varbūt nākt klajā ar um, apgalvojumu vai idejām par to, kādas var, kādām ir jābūt normām KLP. Es nedomāju, ka renacionalizācija ir labākais risinājums. Ettingers ir iestājies eh, par finansējumu samazināšanu 10 miljārdu apmērā. Pie tam viņš nerunā par finansējumu samazināšanu, vienkārši akt, apcirpšanu. Bet eh, varbūt, ka būtu jēgpilni vispirms izanalizēt, eh, kā var, kā labāk izmantot naudu un varbūt efektīvāk izmantot. Tā tad eh, komisija visu laiku vēlas tikai konverģēt un samazināt maksājums, kas tiek piešķirt dažādām valstīm. Bet atšķirības socioekonomiskajā situācijā Eiropas dalību valstīs ir milzīgas, Un eh, es nedomāju, ka mēs eh, esam tiesīgi sodīt eh, tos lauksaimniekus, kuri dzīvo labāk un augstākos dzīves apstākļos. Varbūt, ka vajadzētu paraudzīties uz vidējo ieņēmumu līmeni, piešķirot maksājumus, jo maksājumiem jau ir jāatspoguļo arī realitāte un, piemēram, zināmu e, lauksaimniecības ražojumu ražotājiem vajadzētu varbūt e, sniegt lielāku atbalstu, un lielajiem lauksaimniecības ražotājiem atkal kaut ko citu. Es varbūt lielāka aktīvā laika daļa pavadīta lauksaimniecībā, un kuri arī e, dod lielāku ieguldījumu nozarē kā arī būtu jāparaugās uz digitālās ekonomikas iespējām lauku reģionos un vai lauksaimniecību jau šobrīd daudz jauniešu neuzskata par lūzeru nozari bet eh, raugoties uz jaunākajām tehnoloģijām, tās eh, var palīdzēt šai nozarei gan industrializācijas fāzē, gan arī paudžu nomaiņas fāzē. Katrā ziņā šobrīd um, ir laiks, lai izskatītu šo atzinumu, bet esam pārliecināts, ka mums uh, tas izdosies. Paldies! Uh, tātad tie bija ēnu referenti. Tātāji pateicos kolēģim Harvartam Dorfmanam ar uh, viņa nostājai un līmenī, vai arī vēl sliktākajā gadījumā pilnīgu lauksaimniecības politikas uh, renacionalizāciju ne attiecībā uz finālu jāuzlabo kontrole, bet man jau ir tāds iespējas, ka iepriekšējās reformas ietvaros jau ir notikusi pārgūta lauksaimniecības politiku. Daži domā, ka tās ir tikai investīcijas, citi, ka tikai uh, agrārā vides politika. Un es domāju, ka mums būtu ļoti piesardzīgi jārist. Nu, varu tikai piekrist kolēģi teiktajam par to, ka jābūt piesardzīgiem, uh, runājot par uh, renacionalizāciju. Uh, Nu, komisija, jā, var mēģināt arī tā nogrūst visu uz dalību valstu pleciem, ja paši nevar nodrošināt šo mērķu izpildi, nu, gan attiecībā uz jauniem lauksaimniekiem, vides jautājumiem, nu, tad, tad var teikt, nu, tad arī tagad dalību valstis. Bet, nu, vai tas tā tiešām uh, var izdoties. Nu, Vācijā ir 16 uh, federālās zemes, kuras savā starpā pat nevar vienmēr vienoties. Nu, tad, uh, tad tas, kā šis process tad varēs virzīties uz priekšu. Komisijai ir jāuzņems atbildība, jānosaka ietvars. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu elastību pieļaut, bet, nu, ir jā, jāizlēma Briselē šeit. Šeit jābūt atbildībai runājot par to, kā ir uh, īstenota līdšanējā reforma, tad arī šeit ir neatbildēti jautājumi. Un uh, ka naudai ir jāmaksā par un uh, nevar tirgus, kopējo tirgus organizāciju atcelt, tas var novest tikai pie katastrofām, kā tas ir bijis cukuru un pienas uh, jomā. Paldies! Mēs runājam par lauksaimniecības nākotni Eiropā. Uh, bet eh, vienlaicīgi mēs runājam arī par dažādu instrumentu izmantošanu, bet tas nenozīmē, ka mums ir jābūt eh, dažādām kopīgajām lauksaimniecības politikām dažādās valstīs un dažādos reģionos. Es saprotu, ka to dažreiz ir grūti varbūt saprast, bet, nu, uz to tad arī pastāv šis elastīgums. Tālāk eh, dod vārdu nākamajām runātājiem. Paldies, saka Flanagala kungs. Ir eh, ļoti svarīgi runāt par šiem jautājumiem, un eh, es eh, vienmēr esmu sev teicis, ka gribu zināt, kas tad notiek. Šajā komisijas dokumentā ir paredzēta publikas apklausināšana, un tajā izrādījās, ka 96% uzskata, ka ražotāji, proti zemnieka, finansiālajai situācijai pārtiks ražošanas ķēdītē ir jātiek uzlabotai. Vai kāds man varētu pateikt, kāpēc tikai viens punkts šajā dokumentā runā par šo aktuālo problēmu, jo tas ir ļoti svarīgi. Neatkarīgi no tā, ko jūs ražojiet, subsīdijas lielajiem multinacionālajiem uzņēmumiem ir milzīgas, un arī tiem, kuri reāli neražo lauksaimniecības produktus tāpat, bet tie, kuri tiešām kaut ko ražo, viņi saskars ar tik milzīgu birokrātiju un citiem dzīves šķēršļiem, uh, ka situāciju nedarīsim, tad mēs izrādīsimies zaudētāji. Un es atkādinu vēlreiz, ja mēs neiestāsimies par, eh, ferm, par lauksēmniekiem, tad mēs šeit pat nav tik daudz tukšu vārdu. Tālāk došu vārdu kafīkungam. Thank you. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms eh, es vēlētos eh, atgriezties pie punkta, ka ja šī KLP reforma noslēgsies bez radikālām maksājumu izlīdzināšanām, tad es domāju, ka tā būs izgāzusies. Vēlētos īsumā pieskarties subsidiaritātes principam. Un eh, to, ka komisija vēlas dalību valstīm dot lielākas pilnvaras, tā tad eh, situācijā, ja lēmums var pieņemt vietējā un nacionālā līmenī, tas ir jādara. Tas attiec arī uz KLP. Piemēram, dalību valstu valdībām bieži vien ir dotas pilnvaras un jāpieņem lēmumi. Uh, un es to esmu redzējis arī manā valstī, bet eh, būtiskāk, un es pat nezinu, cik daudz delegācijas par to ir runājusi, īrijas delegācijas, kurām lauksaimniecības eh, ministrija īrijā ir pateikusi, tā nav mūsu kļūda. Un eh, komisijai, komisija vienkārši saka, ka problēma ir īrijā, un īrija savukārt vaino komisiju. Un dokumentā ierakstītie aspekti dod pārāk lielu vaļu interpretācijai, un zaudētāji būs lauksaimnieki. Pie tām eh, dalību valsts strateģiskā plāna nozīmīgums šajā procesā, tātad eh, dalību valstīm tie ir jāiesniedz komisijā, un eh, tas uh, palielinās birokrātiju un nevis to samazinās, kā ir sākotnē iecerēts. Tāpēc eh, es gribētu, lai šī komisija tiešām iesniegtu pareizos grozījumus un no tā izvaidītos. Sansantas kungs, paldies, prieksēdētāja kungs. Vēlētos pateikties arī Dorfman kungam. Eh, pirmais, ko vēlējos pateikt, un to jau pieminēja citi runātāji, un tas ir moments, ka Eiropas lauksaimniecības galvenais uzdevums ir ne tikai paēdināt iedzīvotājs, bet arī saglabāt cilvēkus laukos. Tas rada nodarbinātību, tas rada daudz lauku ainavu, tas rada teritoriālo kohēziju un tā tālāk un tā joprojām. Nelielās lauksaimniecības eh, lauksaimniecības uzņēmumi un eh, arī jaunieši. Tās ir sāpīgas tēmas, bet eh, ļoti svarīgas, lai iedzīvotāji paliktu dzīvot laukos. Cits moments ir eh, tirgus politika. Ļoti svarīgi, lai mums būtu efektīvi instrumenti, kas eh, ļautu stāties pretim tām krīzēm, kuras noteikti mūs vēl piemēla, pie, piemeklēs. Un eh, tas jau ir kas tāds moments, tas ir moments, eh, kas tiek izskatīts omnibus sakarībā. Un visbeidzot, ja tas novedīs pie lielākas subsidiaritātes, tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai vienlaicīgi notikt arī vienkāršošana un arī lielāka paredzē, paredzamība. Lai nebūtu tā, ka uz spēles eh, tiek likta visa KLP Mēs eh, zinām, ka komisijas mērķis ir samazināt birokrātiju, bet redzēsim, kā viņiem tas izdosies. Tagad eh, par šiem jaunajiem modeļiem. Komisija ir svarīgi tos eh, prezentēt un kā varētu izveidot kopīgu programmas plānojumu. Tas bija pirmais. Otrais dažādās interpretācijās, kā mēs varam nodrošināt to, lai noteikumi tiktu interpretēti Eiropā vienmērīgi un vien, vienlīdz vienīgi. Liels paldies! Es arī gribēju īsumā izteikties. Tātad komisijas paziņojumā mēs daudz ko varam atrast. Dorfman kungs bija interpretējis tā, ka viss paliks pa vecām. Es atkal tur izlasīju kaut ko citu ka beidzot ir runa par mērķiem, lai šība arī lauksaimnieku uh, iespēja nodrošināt sev iztiku, tāpat jāatbalsta mazie, vid mazie vidējie uzņēmumi, tas zemes izmantošanas un pārtikas kopīgo politiku, un šeit ļoti daudz kas ir darāms, un tāpat būtu jādomā par lauku eh, reģioniem, par to, kas Eiropā izzūd. Tātad mums ir jāvēršas, eh, jāorientējas uz mērķi, tik citā vārdā, jo ir runa vairāk nekā tikai par lauksaimniecību šai ziņā. esam vēl apstiprinājuši omnibus, omnibus regulu, kad atkal šis paziņojums no komisijas. Pie tam es uzskatu, ka šī reforma, piemēram, manā valstī Spānijā un arī Vācijā ir tāpatās, ir šī sadrumstalotība starp zemēm un reģioniem vērojama. Pie tam Kas notiks ar migrācijas eh, politiku? Šobrīd šķiet, ka e, migrācijai nauda tiks izgrāmā par paudžu maiņu un par riska, pa, pa, riska pārvaldību. Takuls kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji, kas eh, pārtikas ražošana atbilstu kā klimata, tā klimata izmaiņu prasībām. E, gar arī lauksaimniecības ilgspējīgai visā. Domāju, ka mums ir lēmumi jāpieņem izvērtējot riskus. Tāpēc es atbalstu komisijas eh, līniju, kā jaunās tekājošos ieņēmums nodrošināsiet un kā jūs eh, izsakosiet līdzi, lai nesamazinātos lauksaimnieciskās platības. Mazina ir arī lauksaimniecības negatīvā ietekme uz eh, vidi. Es vēlētos visbeidzot atgādināt komisijai, ka. Eh, es uh, eh, Dofmanu kungam. Man šķiet, ka jautājums, kas ticis uzdots visbiežāk šajās diskusijās, ir par to, ka jādod vairāk varas grožu atpakaļ dalībvalstīm, bet jautājums, vai dalībvalsts ir gatavs uzņemties šādu atbildību. Dažas varbūt ir, bet citas nav. Nākamais jautājums, es nezinu, vai ziņojuma autors ir gatavs par to runāt. Tālāk tik runāts par mērķtiecīgāku finansēšanu, tas nozīmē konverģēt uh, griestus, uh, bet ja runājam par pirmā pīlāru un otrā pīlāru maksājumiem vai uh, valstīm. Un man šķiet ir liela neskaidrība par to, ko tas reāli nozīmē. Es gribētu redzēt, lai mēs atkāptos no schēmām, bet ieviestu tādu holistisku lauku saimniecību apsaimniekošanu, ņemot vērā arī vidas darbs, ko, tas, ko viņi veic, uz zemes, ar zemi, ka tas ietekmē daudz vairāk nekā tikai viņu konkrēto saimniecību, bet daudz kas būs atkarīgs no tā, kas darbosies tagad. Paldies! Liels paldies! Tagad ir moderni kļuvis runāt par subsidiaritāti, visu nodošanu atpakaļ uh, dalību valstīm, bet mums vajadzētu izvērtēt, varētu nodot atpakaļ dalību valstiem nu rodas tāds iespējas, uh, ka būtīs Eiropas finansē, pat laikā ir jāspēj garantēt, ka Eiropas līdzekļi tiek efektīvi un atbilstoši izmantoti, lai mēs varētu attaisnot līdzekļu izmantojumu. Bet vai tā tas būs? Mums dažkārt ir tādi skaisti lozungi, bet nav viss izdomāts līdz nacionālo līmeni. Paskatīsimies, kāds ir komisijas priekšlikums. Man tas patīk, jo tas ir vērsts uz konkrētu rezultātu sasniegt, uzlabot šo ilgtspējību un tā tālāk. Tā kā mums būtu vairāk jākoncentrējas uz rezultātiem, ko vēlamies. Nevis tikai skatīt uz riska novērtēšanu un jādomā par to, kā palīdzēt lauksaimniekiem uh, lai viņi varētu sarežot šīs tā saucamās. Tanā kehtiva polum. Paldies, pavisam īsts komentārs no manas puses. Mūsu patreizējais griestu līmenis mēs nedrīkstām aizmirst oficiālās un neoficiālās vienošanās, kas tika panāktas iepriekšējo sarunu laikā pār iepriekšējo KLP. un būtu svarīgi ņemt vērā. Oui, merci, euh, prezident. Man rodas bažas par to, ka komisija nekādu reformu beigās neveiks. Nodrošināt lauksaimnieku ienākumus, nu, gandrīz nekas netiek piedāvāts šai dokumentā. Un tas mani satrauc. Uh, Radīt satraukumu par uh, to, eh, ka nav nodrošināta paauģu nomaiņa, tiek likvidēts lauks runājot par mērķiem. Mums arī ir viss labi jāsaprot. Es piekrītu šādu pieju līgu norādījis, ka, nu, politikas galvenais uzdevums ir noteikt mērķus un ir šī uh, publiskā vai sabiedrības vairāku līmeņu uh, mērķi tiks noteikti, tad šī viss kļūs daudz sarežģītāks un grūtāk būs izvērtēt kādu pievienoto vai arī tādu reformu šķitumu. Un vispirms mums ir jāatbild uz šo jautājumu, pirms sākam darīt vispārējo. Godātie deputāti, esam uzklausījuši visus viedokļus, Eh, es gribētu teikt, ka eh, šis eh, komisijas priekšlikums prasa ļoti intelektuālu pieeju arī no dalību valstu un no reģionu puses, tādu uh, holistisku pieeju. Tas ir kā tāds katalogs, kas tiks noformulēts eh, komisijas eh, līmenī. Bet vajadzētu padomāt, kāda tam visam rezultāti. Jādod iespēja reģioniem, lai viņi parādītu, ko, ir, ir, ko viņi var dot kādu pienesumu. Un tad, attiecīgi, to vajadzētu vērtēt komisijas līmenī. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pirms vēlēšanām pabeigt šīs lietas, bet ir jābūt pietiekam ilgam laikām eh, sadarbībai starp komisiju un dalību valstīm sagatavojot šos strateģiskos plānus. Ja mēs atliksim to uz vēlāku laiku, tad vairs nebūs laika šai savstarpēji diskusijai starp komisiju un dalību valstīm gatavojot strateģiskos plānus šo mērķu sasniegšanai. Es to uzskatu kā tādu ārkārtēju izaicinājumu. man eh, ir ļoti svarīgs šis jautājums, jo mums ir mm, daudzas labas institūcijas, ir šie lauksaimnieki, ir dalība valsts, ir programmas. Es domāju, ka ir iespējams šajā situācijā atrast pilnīgi jaunu pieeju. Tā es to redzu, un man ir tāds redzējums un sapnis, ka tas ir iespējams. Un, ta, bet tas, protams, ir savstarpējās uzticēšanās jautājums. Ja komisija uzspiedīs un administrēs, un tad lauksaimnieki um, no tā baidīsies, un, un, un tad uh, valstis nebūs gatavas, nu tas ne, nekur nederēs. Un tagad eh, došu vārdu direktoram Megelem, lūdzu. Yeah, thank you, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, nevarētu labāk izteikt to, ko mēs vēlamies panākt, jo jūs to izdarījāt lieliski. Tas ir tieši komunikē pamats. Tas ir piedāvājums kā padomētā arī parlamentām. Tas ir pamanājumiem, ar kuriem nākotnē saskarsies Eiropa un eh, kopīgā lauksaimniecīgā politika. Tā tad debatēm tas ir labs pamats, un tad redzēsim, pie kā debats novedīs. Uh, Runājam par KLP, kur sākotnēji piedāvāja komisija, tad tā tika veidota un tad tā tiek pieņemta parlamenta atbildības eh, līmeni starp Eiropas eh, nacionālo un pat reģionālo līmeņiem. Un mums e, galvenā ideja bija vispār atteikties no šiem ļoti komplicētajiem noteikumiem, kurus jūs kritizējāt kā šodien, tā arī iepriekšējās tikšanās reizēs, un e, sniegt dalību valstīm un reģioniem piedāvāt risinājums, kas būtu vairāk piemēroti tām problēmām, kas ir reģionos un dalību valstīs. Un e, tādējādi mēs šo politiku vēlamies redzēt kā monolītu bloku Bet, piemēram, tā pirmajā pilārā mēs, eh, raugoties uz noteikumiem tiešajiem maksājumiem, ir 60 eh, un pat 70 dažādi varianti, ko dalību valsts varētu piemērot. Tātad mēs saskaitījām ir pār par 250 dažādu schēmu. To mēs nevaram nosaukt par homogēnu sistēmu. Tas ir tik ļoti heterogēns jau šobrīd, ka eh, to pārzināt ir ārkārtīgi grūti, un tāpēc šodien mēs vēlējāmies saistīt politiku ar mērķiem, bet eh, tagad es varbūt eh, atbildēšu uz tiem komentāriem, kas šeit izskanēja. Omnibus regulu to mēģināja sakārtot. Uh, Nu, un, protams, komisija ļoti uzmanīgi raugās uz to, kā, piemēram, riska pārvaldību varētu labāk organizēt, ja ne labāk, tad striktāk. Un eh, lauksaimniecībā zemnieka loma, protams, ir cens izvērtējama tādajādi, kā politikas mērķus ir jāsasniedz vispārīgā un mērtiecīgā veidā un nevis darīt. Noslēgumā vēlētos pateikt, ka esam gatavi sniegt mūsu atbalstu vislielākajā mērā un mūsu, kas nāktu par svētību procesam. Es esmu pārliecinies, jums var zvērēt, ka komisija ļoti uzmanīgi ieklausās šās komitejas teiktajā un ļoti svarīgi raudzīties uz šī reforma procesa kontekstu no vienas puses un diskusijām